Dear colleagues, please, uh, before we start. Ko kolēģi, pirms mēs sākam mūsu sabiedrisko uzklausīšanu un sveicu mūsu godātos viesus, man ir palikuši vēl priekšsarētāji paziņojumi no vakardienas tie ir saistīti ar jautājumu, rakstiskie jautājumi komisijai par uh, Eh, bijušo Elstat vadītāju kriminālu vajāšanu no 27. oktobra. 12 eh, deputāti komisijai uzdeva rakstisko jautājumu par bijušo Elstat eh, vadītāju. Un saskaņā ar noteikumiem jau, jautājumam bija jāsaņem atbilde no komisijas sešu nedēļu laikā. Es saprotu, ka atbilde no komisijas tiek sagaidīta šodien, Bet, ja atbildes nebūs, vēlos apliecināt, ka saskaņā ar noteikumu punktu 130.5 no reglamenta pēc vairāku grupu pieprasījumu šis jautājums tiks iekļauts nākamās ekonsanāksmes darba kārtībā. Protams, ar nepacietību gaidām šo paziņojumu, kam būtu jā, jānonāk līdz mums šodien. Tad varam pāriet pie darba kārtības piektā punkta. Vēlos sveikt mūsu godātos viesus mūsu sabiedriskajā uzklausīšanā par Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšanu. Ņemiet līdz vērā, ka šī sanāksme tiek pārraidīta internetā. Mērķis ir uzklausīt eksperts par ietekmi, ko atstāja ierosinātā Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšanu, ko ierosina Eiropas komisija. Kā jūs zinat, parlaments vienmēr ir šim dosijai piešķīris īpašu lomu. Mums ir divi eh, līdzreferenti, kas eh, strādā pie šī dosijē un uzskatām, kā to ir nepieciešams pabeigt līdz sasaukuma beigām vēl jo tas nodrošinās e, būtisku pīlāru mūsu uzraudzības sistēmas stiprināšanai, kapitāla tirgus savienības projektam un veidos efektīvu ietvaru finanšu uzraudzībai, lai veicinātu finanšu integrāciju un arī reaģētu uz izaicinājumiem, kā piemēram tie, kas izriet no Brexit. Šī iemesla dēļ priecājamies, ka šeit mums ir vairāki ļoti pazīstami eksperti, profesors eh, dr. Rudigers Vēls, kurš pārstāv Minhenes Ludvigi Maksimiliānu universitātu un ESMA eh, iesaistītos personu grupas priekšsēdētājs, tātad tāpat Sebastians Albēlā, kurš ir Spānijas Nacionālās vecpapīra tirgus komisijas e, prie, priekšsēdētājs, Anna Filija, Finance Watch izpildirektora, Feliks Hafelds, Vācijas federālās finanšu uzraudzības iestādes vadītājs un Žaks Delarosjē. Yeah kurš ir 2009. gada augsta līmeņa grupas finanšu uzraudzībai Eiropas Savienībā priekšsēdētājs. Un tur vēl būtu nosaucams viņam e, ļoti daudz sasniegumu. Tā kā mums ir liels gods uzņemt jūs šeit, sāksim ar prezentācijām no mūsu viesiem pēc tam došu vārdu līdzreferentiem Burkhardam Balcam un Pervanšai Beres. Pirmais uzstāsies doktors Rudigers Veils, lūdzu jums vārds. Piecas minūtes. And... Priekšsarētāji kungs, godātie deputāti, man liels prieks, ka uzaicinājāt mani šodien šeit, lai runātu par ESA aģentūru pārskatīšanu uzraudzības aģentūru izveide ir bijusi kā stūrakmenis Eiropas eh, sistēmā. Eiropas komisija tagad ierosina reformēt Eiropas uzraudzības arhitektūras um, sta, eh, saturu. Uzskatu, ka universālajie mērķi saistībā ar ilgspējību eh, rada jaunus normatīvos izaicinājumus, un tagad ir e, īstais brīdis, lai pārskatītu uzraudzības struktūras, un uzskatu, ka e, tomēr dažas reformas iet pārāk tālu. Sākšu ar ierosinājumu e, palielināt ESMA normatīvo uzraudzību uz jaunām jomām. Komisija norāda vairākus argumentus, tā skaitā to, cik ekonomiski svarīgi ir jauna uh, Eh, benchmark, eh, šo salīdzinošo rādītāju noteikšanu, eh, lai ņemtu vērā pārobežu situācijas un nepieciešamību sistemātiskāk piemērot ES likumus Eiropas fondiem. Kaut arī šiem argumentiem ir zināma taisnība, tie nav pilnībā pārliecinoši. Pats fakts, ka uh, es eh, likumdošana attiecas uz eh, fondiem īsti neattaisno Eiropas līmeņa uzraudzību. Tāpat nav nepieciešama centralizēt apstiprinājumu procesu vairākiem prospektiem. Tāpat ir apšaubāmi tas, vai Eiropas aģentūra ir eh, labāk piemērot šim darbam salīdzinot ar nacionālām kompetentām iestādēm. Un tas eh, tomēr ir cieši saistīts ar nacionālu likumdošanu. Jebkura riski, kas izriet no uzraudzības arbitrāžas, labāk būtu risināmi ar konverģences instrumentiem, nevis tiešo pāraudzību no ESMA puses. No otras puses, es atzinīgi vērtēju priekšlikumu paplašināt ESMA uzraudzību uz eh, būtiski svarīgiem salīdzinošiem rādītājiem nodrošinot to, ka ESMA ir e, atbildīgā iestāde par datu paziņošanas e, pienākumu, kur ir e, pārobežu elements. Tādēļ es nonāku pie nākamā punkta - uzraudzības konverģence. Nākotnē tas būs būt, viens no būtiskākajiem uzraudzības aģentūru BESA pienākumiem ESMA pienākumiem ir e, viennozīmīgi jābūt arī ņem, e, īstenotam ņemot vērā šos izaicinājumus. Tālākie ziņojumi no ESMA liecina par to, ka joprojām daudzi jautājumi nav atrisināti. Līdz ar to komisija pamatoti mēģina īstenot e, uzraudzības konverģenci jaunais strateģiskais uzraudzības plāns ir gan noderīgs, gan ambiciozs. Bet instruments ir veidots eh, tā, ka tas nevēlami ietekmēs eh, pašu aģentūru spēju izstrādāt savas prioritātes. Tāpat nav skaidrs, kāpēc komiteja, kas atbildīga par eh, šīm, šo pārskatīšanu, sastāv tikai un vienīgi no pašu aģentūru darbiniekiem un netiek ņemts vērā tas, ka nacionālam kompetentām iestādēm ir lielāka pieredze vietējos tirgos, kas ir ļoti nepieciešama, lai veiktu šo pārskatīšanu. Pievērsīšos trešam un pēdējam punktam savā uzrunā eh, aģentūra pārvaldība. Komisija vēlas veidot eh, pārvaldību daudz efektīvāku, paceļot eh, lēmumu pieņemšanu no nacionāla līmeņa uz Eiropas līmeņu, veicinot eh, konverģenci. Bet tas, ko komisija nedara, ir nedod nekādus pierādījumus tam, ka NCA, šīs Nacionālās kompetentās aģentūras, būtu sekojušas savām interesēm, un ka tas būtu nācis paslikt uzraudzībai. Tāpat arī uh, divas valdes, kas tiktu izveidotas e, neatkarīgi viena no otras, īsti nav vēlamais risinājums. Kas tad būtu labāk jārīkojas? Es atbalstu to, ka ir jāstiprina aģentūra priekšsēdētāja loma, iesaistot viņu noteikumu veidošanas procesā, piešķirot arī uzraudzības e, un sankciju pilnvaras izpildu valdei. Uh, Tāpat ir nepieciešams uzlabot iesaistīto pušu līdzdalību. Ir svarīgi e, šīs e, iesaistītās puses e, iesaistītē kopējā uzraudzībā. Un tā skaitā arī par otrā un trešo līmeni Un noslēgumā vēlos uzsvērt, ka komisijas priekšlikums nozīmētu būtiskas pārmaiņas no koordinācijas, eh, kas eh, notiek starp nacionālajām aģentūrām eh, Eiropas aģentūras uzraudzībā uz tiešu uzraudzību no Eiropas aģentūras puses. Uzskatu, ka tas ir ievērojami pāragri šobrīd. Es eh, vēlētos redzēt tādu evolūcijas eh, risinājumu, pakāpeniski nonākot pie tā, balstoties uz labi izstrādātu un labi pārdomātu normatīvo stratēģiju. Paldies! Paldies! Nākamais būs Sebastians Albela, Spānijas Nacionālās vērtspapīra tirgus komisijas priekšsēdētājs. Lūdzu, vārds jums! Seņ seņor prezidente, seņores parlamentārijas. Priekšsēdētāji, paldies. Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, man ir liels prieks uzrunāt jūs kā Spānijas eh, Nacionālās vecupīra tirgus komisijas priekšsēdētājiem. Un man prieks eh, diskutēt šodien par šo uzraudzības sistēmas pārskatīšanu vēlos pastāstīt, kā tad ir mūsu pieeja šai reformai. Vēlos jau no sākuma norādīt, ka mēs atbalstam vienotā kapitāla tirgus projektu un komisijas rīcības plānu šajā jomā. Un ar, mēs arī vēlamies stiprināt ESMA. Mēs piekrītam visam, kas nozīmētu, ka ESMA kļūst efektīvāka, elastīgāka organizācija, kas veic savu uh, lomu koordinējot nacionālo iestāžu darbu. Līdz ar to mums šķiet labi, ka tiks izveidota šī izpilda valde, kas būs vadošais spēks šajā organizācijā, un tur būs pilnas slodzes neatkarīgie locekļi. Tam ir jāpaliek kā augstākam lēmumu pieņemšanas orgānam vai struktūrai esma ietvaros. Mēs arī pilnībā atbalstam jaunos eh, instrumentus, kas ir iekļaut priekšlikumā, lai veicinātu koordinēšanas un uzraudzības eh, konverģenci, kas esma būs nepieciešama. Mēs eh, atbalstam šādu pāreju, kur pārskati tiks veidoti tieši esmā. Tāpat ir ne, nepieciešams, lai tiktu apstiprināti strateģiskie plāni, kas eh, veicinās eh, to, ka detaļas paliek nacionālajā līmenī, un nacionālajiem iestādēm ir jāspēj pievienot arī savas prioritātes. Mēs uzskatām, ka ESMA ir daudz aktīvāk jāizmanto eh, savus instrumentus, tad, kad tiek pārkāpts ES normas. Līdz ar to mums šķiet tikai pamatoti, ka ESMA būs vairāk jāpiedalās attiecīgo CCP, centrālu darījumu partneru uzraudzībā. Un tad, piemēram, tādās jomās kā attiecības ar trešajām valstīm vai tās augtiem kritiskajiem salīdzinošiem rādītājiem, ja benchmark. Tur, kur mēs neredzam nepieciešamību to darīt. Tas būtu attiecināms uz atsevišķiem fondiem un prospektiem. Komisija ierosina, ka ESMA būtu eh, jāuzrauga arī daži riska kapitāla fondi. Es nedomāju, ka tas būtu jādara tikai tāpēc, ka viņiem nosaukumā ir vārds Eiropas. Mēs uzskatām, ka sistēmai eh, ir jābalstās uz savstarpēju atzīšanas eh, pasēm un nacionālās iestādes ir pieradušas eh, certificēt un uzraudzīt eh, dažādus fondus, un nav nepieciešams sākt tagad dalīt to. Otra joma, par ko es vēlos runāt, ir prospekti. Par to netika runāts uh, apspriešanā iepriekš, un mēs arī neredzam pamatojumu, kāpēc esma būtu jāuztic apstiprināšanu. Spānijas e, Nacionālajai vecpapīra tirgus komisijai, tāpat kā citām nacionālajām iestādēm, ir pietiekama pieredze prospektu apstiprināšanā un, un ar normatīvu arbitrāžu mēs varam tikt galā arī e, šādā veidā. Es domāju, ka tai pašai iestādai ir jāapstiprina prospekti un e, arī jāveic uh, finanšu informācijas uzraudzība, un nacionālās iestādes ir tās, kas vislabāk to var darīt, jo vislabāk pazīst emitentu un normatīvo kontekstu. Līdz ar to mēs neuzskatām, ka ESMA ir jābūt tā, kas apstiprinās specializēto emitentu sarakstus, piemēram, nekustamā īpašuma uzņēmums, kad tie eh, to sagatavo prospekts. Un prospektos mēdz eh, aprakstīt arī eh, emitenta uzņēmējdarbības specifiku, kas vislabāk būs zinām nacionālā līmenī. Un arī vērtspapīrošanas prospekti šeit būtu jāpiemina. Mēs atbalstam integrētas sistēmas uzlabošanu, lai nonāktu pie patiesas kapitāla tirgus savienības. Idejai es piekrītu, tomēr integrēta uzraudzība nebūtu nenozīmē centralizēta uzraudzība. Tad, kad būsim vienojušies par mērķiem un kā tos īstenot, tad ir jāievēro uzraudzības e, nacionālais līmenis. Dalību valstīm ir arī turpmāk jāspēj izmantot e, nacionālās uzraudzības iestādes, lai Eiropā būtu atšķirīgi tirgi, kas veidot kritisko masu. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu nonākt pie Eiropas kapitāla tirgus, uh, kas tiešām dod savu ieguldījumu mūsu uzņēmumu finansēšanas uzlabošanā, ne tikai lielo uzņēmumu finansēšanā, samazinot atkarību no banku finansējuma, kas ir viens no Kapitāla tirgus savienības galvenajiem mērķiem. Paldies, un esmu gatavs jūsu rīcībā, esmu jūsu rīcībā atbildēt uz jautājumiem. Paldies tālāk Anna Fīlī, Finance Watch izpildirektore. Thank you, Chairman. Paldies, priekšstādātāji kungs. Finance Watch ir pateicīgs par iespēju uzstāties eh, šajā uzklausīšanā. Mēs uzskatām, ka Eiropas eh, finanšu uzraudzības sistēmas pārskatīšana ir ārkārtīgi būtiska iniciatīva, jo kopš eh, ESAS izveids 2011. gadā ir pagājis krietns laiciņš. Uh, Mēs vēlamies uzlabot eh, finanšu stabilitātu un Eiropas eh, Savienības tirgu labu funkcionēšanu, eh, lai gan investori, gan nodokļu maksātāji būtu pietiekami labi aizsargāti. Lai to varētu panākt, mums ir nepieciešamas robustas Eiropas autoritātes iestādes, kurām pietiek darbinieku un kam ir arī gana finansējuma. Mēs vēlētos paust savu vilšanos par ambīciju trūkumu Eiropas Savienības priekšlikumā. Uh, Komisijai bija patiešām sākotnēji eh, ambīcijas, vismaz mums tā likās, lai pamatīgi mainītu šīs eh, finanšu uzraudzības iestādes. Mēs vēlamies, lai augsta līmeņa ekspertu grupa tiktu atdzīvināta. Uh, ņemot vērā arī sākotnējā Larozier eh, ziņojumā paustās atziņas. Mēs domājam, ka ir iespējams panākt uzlabojumus. Finance Watch uzskata, ka ir jāuzlabo vairākās jomās finanšu uzraudzība. Pirmām kārtām mēs uzskatām, ka Eiropas centrālā banka ir palīdzējusi harmonizēt mikroprudenciālo uzraudzību Eiropas Savienībā. Bet joprojām pastāv arī trūkumi. Citas sistēmiski svarīgas institūcijas joprojām ir dalību valstu pārziņā. Nestoties uz EBA vadlīnijām, joprojām risku izvērtējumā ir ļoti liels atšķirības, ņemot vērā to, cik uh, nopietni tiek izvērtētas šīs institūcijas. Tas ir arī iest ietekmēs rīcību dalību valstīs, kas eh, izmanto tos buferus, kas ir pieejami CRD un CRE, un tādā veidā mm, likumi tiek piemēro dalību valstīs atšķirīgi. Tādēļ Finance Watch vēlētos, lai Eiropas sistēmisko risku padomēji tiktu piešķirtas uh, pamatīgākas pilnvaras, jo ESRB spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu, novērojot institūcijas un arī to, kā Eiropas savinībā tiek izmantoti makroprudenciāli instrumenti. Otrām kārtām mēs kopīgi ar NVO pārstāvam patērētājs, tādēļ mēs vēlētos, lai ESAS labāk aizstāvētu patērētājs patērētājs visā savienībā. Viņiem vajadzētu arī uh, labāk uh, garantēt uzraudzību, lai visi finanšu pakalpojumu izmantotāji varētu baudīt uh, līdztiesīgu attieksmi visā Eiropas Savienībā. Tādēļ ir jābūt arī saistošiem tehniskajiem standartiem par to, kā tiek veikta uzņēmēja darbība un arī koordinācijai, lai labāk varētu parūpēties par um, šo standartu piemērošanu. Mēs uzskatām, eh, ka Eiropas uzraudzības aģentūrām, jeb ESA, vajadzētu arī aizliegt uh, vai ierobežot tādas finanšu aktivitātes, kas eh, nodara kaitējumu patērētājiem. Mēs uzskatām, ka uzraudzības padome tiek izveidota ESA ietvaros kā pastāvīga komiteja un rūpējas par patērētāju aizsardzības uh, noteikumu īstenošanu. Lai parūpētos, ka mērķi tiek sasniegti, Aģentūrām ir, protams, jābūt uh, apgādātām ar pietiekamu lielu resursu daudzumu. 20% no um, iestāžu budžeta tādēļ mēs uh, pielāvājam atvēlēt tieši patērētāju aizsardzībai. Finance Watch tāpat uzskata, ka ESAS vajadzētu spēlēt ļoti spēcīgu lomu veicinot, vairojot tādu ilgspējīgu finansēšanas um, ideju ieviešanu. ESAS eh, var uzskatīt par interesētajām pusēm tieši Tādēļ mēs esam noraizējušies arī par komisijas priekšlikumiem, kas eh, īsti nesaskan ar ESA eh, mandātiem un tādā veidā iesaistītajām pusēm būtu pārāk lielas pilnvaras. Mēs gribam, lai tas tiktu izņemts no priekšlikuma aptvēruma. Arī uh, ieinteresēto pušu grupā ir jābūt pārstāvētiem visiem svarīgākiem spēlētājiem, arī lai tajā tiktu iesaistīt gan nozars pārstāvi, gan arī cilvēki ārpus nozars. Liels paldies! Thank you. Now, Mr. Felix Huf. Paldies tagad Felix Hufers, Bafin priekšsēdētājs, lūdzu. Mr. Chairman, members of Parliament, uh, ladies and gentlemen, thank you very much indeed for Dāmas un kungi, priekšsēdētāji kungs, liels paldies, ka esat mani uzsaic, uzaicinājuši, lai mēs šodien varētu par Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu, jeb ESFS, Un ir ļoti liels prieks man arī, ka varu to darīt kopīgi ar šīs sistēmas um, garīgo tēvu Žaku Delarozieru šeit esot klāt. Es gribēju nedaudz pievērsties ESA uzbūvēji, bet vēl pašā sākumā gribēju pateikt, ka daudzi no maniem kolēģiem Bafin, tajā pašā laikā arī es, esam ļoti. Um, Uh, liela entuziasma pilni, lai uh, ESA un finanšu regulējums Eiropā vainagotos panākumiem. Uh, Mēs ļoti daudz laika, resursu un enerģijas eh, tērējam, lai šī arhitektūra kļūtu robustāka un labāka. Es pārstāvu ļoti lielu nacionālo iestādi un es gan negribētu nostādīt dalību valstis pret Eiropu vai mūs pret viņiem vai vispār kaut kādus pretnostādījumus šeit veikt. Mums ir jādomā par tādiem veiksmīgiem Eiropas politiskajiem lēmumiem. Es gribēju izgaismot vairākus principus tos, kas mums ir svarīgi ikdienas darbā, lai uzlabotu arī esas funkcionēšanu. Pirmām kārtām nevajag mēģināt labot ko tādu, kas nav um, sabojājies. Es uzskatu, ka esas ļoti bieži pārkāpi pāri savu kompetenču robežām un tāpat uh, pietrūkst arī kompetenču. Politiskie uzskati bieži vien ir arī aplami. Uh, ESAS misijas uzlabošana E, ir nozīmē to, ka vajadzētu ļaut iestādēm, aģentūrām labāk veikt savu darbu, tām arī attiecīgs resursus piešķirot, nevis visu laiku mēģināt apšaubīt to kompetences. Nevajadzētu izveidot kaut kādu vēl uzraugu uzraugu. Ja kāds mēģina izveidot šādu struktūru, tiks izveidota jau viena lieka struktūra - procesi, pārvaldības struktūras, plānošanas prasības, kas kas principā nelabvēlīgi ietekmē ESA darbinieku locekļu entuziasmu, ir jāizskauž. Mums jārūpējas par labu harmonizāciju un uzraudzības konverģenci. Tas viss ir jādara tādā sadarbības ceļā, nevis mēģinot kaut ko diktēt no augšas uz apakšu. Otrām kārtām nevajag radīt kaut kādus milzīgus birokrātiskos džungļus, pārklāšanās, kompetenci pārklāšanās, ārkārtīgi ārkārtīgi sarežģīta programmatūra, sarežģīti nepāredzami uzraudzības procesi. Protams, ka tas strateģisko plānošanu apgrūtina. Tas radīs eh, milzīgu, milzīgas izmaksas administratīvo nastu un procedūras palēnināsies. Tas vienkārši nav vajadzīgs. Ceturtām kārtām regulējums pret uzraudzību. Protams, ir uh, jāciena regulējuma nedalāmība uh, pretstatā uzraudzībai un otrādi, bet nevajag to jaukt vienā katlā, jo tas patiešām ietekmēs situāciju ļoti daudzos līmeņos. Attiecības starp ECB kā uzraugu un EBA kā regulātori ir ļoti lielisks piemērs, kā praksē tas var darboties. Un nu, gribēju arī pateikties EBA par to, ka tā nejaucas citu institūciju kompetencēs. Protams, jāsaka, jāsaprot, kā uzraudzība tiek finansēta, ievācot nodevs, bet regulējums, regulēšana norisinās pateicoties arī nodokļu maksātāju iemaksām. Piektais princips ir jāspēcina esu loma tur, kur tam būs struktūrāli iet, ieguvumi. ESAS, protams, ir Eiropas, eh, tādas iestādes, kas darbojas Eiropas labā, un tām ir eh, jāievēro arī trešo valstu ekvivalents pastāvīgi. ESMA ir eh, kompetentā iestāde, kas darbojas ar um, Trešajām valstīm ir jāveic arī finanšu datu analīze, kas ir jāuzlabo, un ir arī jābūt tādai kopīgai terminoloģijai, runājot par finanšu datiem. Tas ir tikai viens no piemēriem, kur varu šeit minēt. Īsumā mēs atsakāmies no jebkādiem mēģinājumiem paaugstināt administratīvo slogu, sarežģītību un izmaksas, jo ESAS ir uh, neatņemama uh, mūsu finanšu arhitektūras sastāvdaļa, spēcīgs pilārs un ir jāizmanto tas arī pārobežu uh, sadarbības kontekstā. Paldies! Thank you! Paldies! Tagad Žaks Dila Rozjēra kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka esat mani uzaicinājuši uz tik būtisku tikšanos. Pirmām kārtām gribēju teikt, ka esas ir spēlējušas ārkārtīgi būtisku lomu veicinot kopēju noteikumu rašanos un īstenošanu finanšu tirgos. Un to ir uh, atzinuši ļoti daudzi. atļaušos. Uzsvērt, ka mēs mēģinājām apzināt dažādu esu lomu un uh, nosprostos mērķus. Runājot par Eiropas banku iestādi, jeb EBA, te viss ir skaidrs. Iestāde veicina kopīgu noteikumu ievērošanu un dara visu, kas ir tās spēkos, rūpējoties par uh, uzraudzības konverģenci. Pieminot EOPu, es uh, to aplūkoju caur līdzīgu prizmu kā EBA Tur vajadzētu runāt par kopīgām definīcijām un e, kopīgiem interpretācijas standartiem, kā arī regulē, regulējošo prasību harmonizāciju. Bet kāds komisijas priekšlikums man lika aizdomāties. Tādā uh, veidā Eiropa varētu arī regulēt vienoto finanšu tirgu, bet tas uh, nozīmētu fragmentā, fragmentāciju un atgrūtinātu arī dalībvalstu iestāžu veikto uzraudzību. Tas, protams, darbu nepadarītu ražīgāku. Runājot par esmu, te jau aina ir nedaudz citādāka. Rūpējoties par uh, uzraudzības konverģenci, ir jābūt arī tiešiem uzraudzības pienākumiem, ņemot vērā arī pārobežu dimensiju kapitāla tirgos. Un trūks tāda kopīga uzraudzības, kopīgas eh, uzraudzības struktūras. Priekšsēdētāji, es uzskatu, ka pirmām kārtām ir jāuzlabo vienotas likumdošanas, vienot noteikumu īstenošana dalību valstīs. Iepazīstoties ar atbilstošiem priekšlikumiem, es atļaušos bilst, ka lēmumu pieņemšanas procedūru uzlabošana, arbitrāža, arī ESU izmeklēšanas pilnvaru paplašināšana dažās jomās ir atzīstam principi, ja mēs runājam, piemēram, par savienības likumu pārkāpumiem, par uh, pārobežu strīdu šķiršanu vai arī Eiropas Savienības prasību uh, realizāciju. Tas ir ļoti svarīgs princips, un esmu dzirdējis, ka daži no tā sauktajiem kopīgiem noteikumiem, ko ir ieviesušas iestādes, patiesībā eh, netiek ievērot finanšu iestādēs. Tas mums noteikti ir jālabo. Nē, esmu pārliecināts, ja vai patiešām ir nepieciešams tā pamatīgi reformēt ESU pārvaldības struktūru. Un uh, neesmu arī pārāk lielā sajūsmā par jaunas iestādes, jaunas struktūras uh, radīšanu, kas uh, sistēmu drīzāk varētu padarīt vēl sarežģītāku. Es piedāvātu varbūt citu pieeju, proti paaugstināt esošās uh, izpildes padomes, pārvaldes padomes struktūru, piedāvājot tur arī pieņemt divus neatkarīgus locekļus, kas varētu pārstāvēt universitātes akadēmisko vidi. Mēs te nerunājam par jaunu noteikumu radīšanu, tas, protams, ir padomas rokās, bet varētu arī varbūt um, tādu kaut kādas jaunas vēsmas ieviest konfliktu risināšanā un palīdzēt uz to arī palūkoties no cita redzes lēņķa. Un tas varētu noteikti nu, arī celt efektivitāti un uh, neatkarību. Visbeidzot, uzskatu, ka droš, tiešo uh, uzraudzības pilnvaru piešķiršanai ir jānotiek attiecībā uz pārobežu darījumiem, kur ir arī daudz sinerģiju. Esu tiešās uzraudzības, eh, tiešie uzraudzības uzdevumi ir eh, pamatoti tajās jomās, kur jau Eiropas līmeņa darbībai būs tāda patiesa taustāma papildvērtība jādomā arī par citām struktūrām, piemēram, šo kritisko kritēriju, benchmarku, operatori un arī citi spēlētāji uh, darbosies citu struktūru ietveros. Un, protams, uh, finanšu tirgu infrastruktūrai ir ļoti spēcīga sistēmiskā un pārobežu dimensija. Tas pats attiecas arī uz CCP, ko vislabāk varētu novērot Eiropas Savienības līmenī. Es tādēļ arī atbalstu priekšlikumu, ka esmai vajadzētu būt uh, spēcīgākai un tiešākai novērojot eh, trešo valstu CCP un pārobežu darījumus, protams, arī balstoties uz konkrētiem kritērijiem. Tāpat kā daži no kolēģiem, kas jau izteicās, esmu skeptiski uh, noskaņots par attiecībā uz esma tiešās uzraudzības um, jomas paplašināšanu, ņemot vērā konkrētu uh, finanšu struktūru kategorijas, jo tas noteikti varētu novest uh, pie uh, neefektivitātes eh, un arī eh, dažādām pretrunām uzraudzības darbā kopumā. Man ir vēl dažas atziņas, kurās gribēju ar jums padalīties. Pirmām kārtām, kā tas ietekmēs budžetu? Es piekrītu komisijas priekšlikumam ka vajadzētu parūpēties, lai industrija nozare pati par 60% finansētu uzraudzību. arī valstu iestādēm vajadzētu savu budžeta daļu ietekmēt. Un mums, protams, ERSCB uh, neatkarīgumu mums vajadzētu celt, varbūt uh, ievie, arī kādus neatkarīgus ekspertus tur ieceļot. ERCB uh, pilnvaras, kas pārklājas ar uh, ECB pilnvarām, protams, uh, vajadzētu izskaust, lai nebūtu darba dubultošanās, pienākumu pārklāšanās. Es uzskatu, ka šis priekšlikums, kas īstenībā ir ļoti svarīgs, ir jāpieņem tagad, jau tagadējā sasaukuma laikā. Paldies! Thank you very much. Uh, and in... Liels paldies un protams, tieši svarīgi ir tas, kāds būs tas saturs, kas izrietēs no likumdošanas procedūras, un es piekrītu, ka mums ir jāpabeidz darbs pie šī faila pirms eh, mūsu pilnvaru termiņa eh, gru, eh, beigām, un mēs esam apņēmības pilni to darīt. Es vēlētos pateikties visiem runātājiem Tik izdarīt ļoti daudz dažādu novērojumu un eh, skatījums no dažādiem skatu punktiem, no dažādas perspektīvas, perspektīvām, manuprāt, ir ļoti liederīgs lai tālāk varētu izvērst diskusijas. Protams, ka piekrītu dažiem komentāriem, varbūt ne visiem. Nu, ja mēs eh, gribam definēt to, kas ir Eiropas, kas ir pārobežu, kas ir nacionāls, tad šeit vajadzētu būt tādai dinamiskai pieejai, nevis statistiskai, jo mēs gribam vairāk pārobežu integrācijas kapitāla tirgus jomā, bet ir tiesa. Uh, E, kā proporcionalitāte, subsidiaritāte vienmēr ir e, bijuši mūsu pamatprincipi, pie kā mēs stūramies, un, protams, ka arī šajā jomā tie ir e, spēkā. Un tagad došu vārdu mūsu referentiem. Un Burhārt lūdzu, tu pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī uh, pildot savu lomu, kā referents no EPP e, frakcijas, esmu līdzreferents kopā ar Perven, e, Pervanšu Bērešu, apsveicu šo viedokļu apmaiņu šodien. Un e, runājot par Eiropas uzraudzības aģentūras izveidi, esmu piedalījies dažādās parlamenta darba grupu darbā un jāsaka, ka mm, mēs faktiski aizsākām eh, pirmo um, likumdošanas darbu un nācām klājā ar pirmo likumdošanas aktu jau 2010. gadā. Un e, ņemot vērā to, cik ļoti e, sarežģīta ir e, šī te finanšu regulējuma vide Eiropas Savienībā, e, Eh, raugoties uz kopainu Eiropā un ņemot vērā arī starptautiskos aspektus eh, un vidi, kādā, starptautisko vidi, kādā darbojas lielās institūcijā, eh, mēs jau to daudz par to šodien arī dzirdējām. Un centieni stiprināt abas jomas nākotnē būtu jāņem vērā. Vispirms mēs runājam par standartu noteikšanu un attiecīgām prioritātēm. kas būtu jāņem vērā, veidojot likumdošanu. Un e, būtu ļoti skaidri jānosaka Eiropas uzraudzības aģentūru e, kompetences. Un mums, kā līdz likumdevējam, kā parlamentam, es domāju, ka Daudzi no kolēģiem minēs runās par to, ko mēs saprotam ar eh, kontroli un kurām institūcijām kādā veidā tas būtu eh, jārealizē. Vēlos sirsnīgi pateikties eh, tam, ka jūs dalījāties ar savu pieredzi un saviem viedokļiem, un līdz ar to es vēlos uzdot trīs jautājumus, koncentrēties uz trīs punktiem. Mans jautājums par, uh, mans jautājums pirmais būs Žakam Larozjē. Mums ir jāizstrādā uh, ēzu pārvaldība. Un ņemot vērā to, ka ir nepieciešams uh, izstrādāt uh, nosacījums uzraudzībai un uh, regulēšanai un attiecīgo lēmumu pieņemšanu kompetence. Bet mums nav skaidrs, kādiem būtu jābūt pārvaldības mehānismiem. Un tas man rada bāžas, un tāpēc uh, mans jautājums Laruziekungam ir tāds. Uh, kā mēs varam nodrošināt uh, atbilstošu kompetenšu sadāli. Kofelda kungam un arī profesoram Vailam, Eiropas komisija. Vēlas uh, tālāk iesaistīties, uh, iesaistīt dažādas interesētās puses, lai nodrošinātu proporcionalitāti, uh, bet, manuprāt, ar to vien nepietiek no komisijas puses. Nevajadzētu noteikt papildus izņēmumus, bet gan precīzi noteikt kompetenci un pārvaldību, kā mēs varam to stiprināt. Kā mēs varam iegūt vai kā mēs varam gūt labumu no NSA sadarbības un nodrošināt uh, proporcionalitāti. Un visbeidzot, Albēlas kungam jautājums, kā labāk, kon, um, um kā labāk nodrošināt sadarbību starp uh, nacionālajām mm, atbildīgajām iestādēm Eiropas līmenī, jo bez nacionālā līmeņa pārvaldība nebūs iespējama, bet e, kā varētu izvairīties no um, struktūru dublēšanās. Un visbeidzot, Filija kundze, jūs teicāt, ka gribētu redzēt, kā ESA saņem labāku finansējumu un uh, labāk nodrošinājumu ar kadriem, kā jūs to uh, saskatāt un kā ar līdzsvarojumu starp ieinteresēto pušu grupām. Paldies tālāk Pervanča Bēresa. Paldies, paldies, dārgie eksperti, par šīm prezentācijām. Mēs tagad šo reformu jau esam varējuši aplī, aplūkot ļoti tuvu, un tā mums ir nepieciešama. Mēs vēlamies savu darbu padarīt godam, un tā ir reforma, ko esam ļoti ilgi gaidījuši. Uh, un tā ir arī īstenībā papildināta ar daudz um, lielākām komisijas ambīcijām, ko atbalsta parlaments. Mēs vēlamies patiešām, lai Banku Savienība tiktu pilnveidota un lai arī būtu šis patiesi vienotais finanšu tirgus. Uh, Eiropas komisija arī sagatavoja pirmo zaļo grāmatu par kapitāla tirgu savienību, un Man šķiet, ka varbūt arī bija tāda izdevīga dinamika institūcijās, kas palīdzēja šo darbu labāk veikt. Neaizmirstīsim, protams, arī Brexit. Man eh, ir tāda ļoti svarīga vadlīnija šajās diskusijās, proti konverģence. Mēs taču savā starpā varam um, runāt godīgi, Eiropas likumdošanas izmaksas ir milzīgas, ir daudz priekšlikumu, tie ir jāpieņem un pēc tam, protams, jāpiemēro. Mēs jau te te sagatavojam dokumentu kaudzes, pēc tam uh, ir liela diverģence, visas investīcijas, kas nepieciešamas, lai likumdošanu īstenotu. Nu, tādēļ ir jārūpējas par konverģenci. Un runājot par aģentūru pārvaldi tieši tagad, e, konverģence nevienmēr tiek īstenota. Uh, un Tādēļ komisijas priekšlikumam vajadzētu palīdzēt situāciju uzlabot. Gribēju arī padalīties uh, savās bažās, kas varbūt uh, netika paustas, kas netika tik skaļi um, uh, izteiktas tad, kad tika radīts aģentūras. Pirmām kārtām runājot par investoru, patērētāju aizsardzību. Uh, Es domāju, ka šo dimensiju likumdošanā vajadzētu akcentēt vēl vairāk, un uh, arī komisijai vajadzētu īpašu uzmanību pievērst tam, kas notiek uh, finanšu tirgos, runājot arī par tā saukto fine track. Jādomā arī par ilgtspējīgu finansējumu un par aģentūru pilnvarām jo katrai ir eh, jāatsaucas uz konkrētu likumdošanu savā darbā. Es tagad gribētu uzdot jautājumus ekspertiem. Vaila kungs, paldies par jūsu priekšlikumiem. Savās, savos secinājumos jūs teicāt, ka jūs negribētu ko, eh, uzraudzīt Eiropas līmenī šīs eh, kontrolas iestādes, bet lai izveidotu vienoto kapitālu tirgu, tā vietā, lai veiktu ļoti sarežģīto likumdošanas harmonizāciju, varbūt eh, tādas Eiropas uzraudzības veicināšana un ieviešana, lai garantētu likumdošanas konverģenci, būtu labāka doma. jūs eh, vēl, Vaila kungs, teicāt, ka negribat ieviest tādu policistu, policistu vai uzraugu, uzraugu tādu lielo vagaru. Mēs eh, runājam par to, ka ir izveidot konkrēta institūcija, kurā ir eh, atlasīti labākie eksperti. Ja mēs runājam par visām Eiropas kontrolas iestādēm, vai jums nešķiet, uh, ka zināmā mērā, nu, ka nevajadzētu būt tā, ka, piemēram, Eiropas iestādes aizstāja nacionālās iestādes, bet varētu veikt zināmu inventarizāciju, kontroli, kā viss tiek ieviests, kā tiek ievēroti noteikumi, kā notiek cīņa arī pret negodīgu praksi. Varbūt šī Eiropas iestāde varētu veikt vēl tādu lielāku pāraudzību. Sebastian Albēlas kungs gribēju jums arī uh, uzdot dažus jautājumus. Pirmām kārtām, ko jūs domājat par komisijas priekšlikumu attiecībā uz CCP uzraudzību? Tas, kas tiek piedāvāts EMIR 2 likumdošanā, EMIR 2, varbūt, ka varētu abas struktūras saplūdināt kopā, uh, un iecelt vienu uh, uzraudzības padomas locekli, kas uh, būtu atbildīgs tieši par CCP uzraudzību. Jūs arī paudāt, ka esat uh, atturīgi noskaņots pret komisijas priekšlikumu. Gribēju uzjautāt, uh, ja mēs runājam par prospektus direktīvu. Varbūt mums būtu nepieciešams domāt par šo konverģenci un lai eh, tā būtu arī tāda vadošā doma visā šajā eh, es uzbūvē. Konverģence ir jāievieš praksē, lai labāk varētu darboties arī prospektus direktīva. Jūs arī daudz runājat par pušu, ieinteresēto pušu grupām. kādā veidā varētu uz labo pusi mainīt komisijas priekšlikumu, bet tā ir tāda kā krēslas zona. Kā mēs tam visam varēsim izsekot? Kādi varētu būt konkrēti priekšlikumi? Jūs tāpat arī minējāt, ka katra esa, ka tai ir sava komiteja, kas um, uh, cīnītos par patērētāju tiesībām. Varbūt būtu labāka doma esma iekšienē šādu struktūru izveidot, kas būtu spēcīgāka. Feliks Hulfelda kungs, man arī jums ir daži jautājumi. Ah. Jūs, jūs īstenībā bijāt tas, kas teica, ka nevajag šādu uzraugu, uzraugu galveno vāgaru, lai varētu būt labāks kontrols dalību valstu iestādēs, eh, kam nav tik daudz varbūt eh, līdzekļu šādu kontroļu veikšanai. Jūs teicāt, ka arī uzraudzību un regulējumu vajadzētu labāk nodalīt. Ja mēs runājam par finansējumu. Kā tad eh, finansēt uzraudzību vai uzraudzību nevajadzētu finansēt eh, tirgu iesaistītiem, tātad tirgus operatoriem? Visbeidzot, eh, Larozierkungs, jūs teicāt, ka jūs vēlētos, lai ECB būtu vēl, ERCB būtu vēl neatkarīgāka iestāde, bet vai tas ir saskaņā ar tās pilnvarām un vai jums ir arī konkrēti priekšlikumi, kā to panākt? Vakardien mēs diskutējām ar Mario Dragiju jāsaka, ka nevienmēr uh, finanšu iestādes, uh, finanšu struktūras ņem vērā šādus priekšlikumus. Un, ja mēs runājam par R. ERCB, es uh, gribēju uzdot uh, to pašu jautājumu, ko uzdeva iepriekšējais runātājs, vai jūs būtu gatavi nedaudz mainīt arī šo uzraudzības padomu, tās sastāvu, lai tur būtu kāds, kas būtu atbildīgs tieši par CCP. Paldies! Thank you. Um... Paldies. Es domāju, ka ir eh, uzdots jau ļoti daudz jautājumu, tā kā faktiski sāksim ar pirmo atbilžu raundu. Un tad, eh, iespējams, eh, dosim vārdu vēl deputātiem. Tagad sāksim, kurš vēl sāks, varbūt sāksim tādā pašā kārtībā. Thank you very much uh, to the co-rapport. Paldies uh, visiem un paldies abiem uh, referentiem par interesantiem un nevienkāršiem jautājumiem. Sākšu ar proporcionalitātes jautājumu. Kā nodrošināt lielāku proporcionalitāti ESA darbā? Nu, līdz likumdevējam faktiski, faktiski tas ir viņu rokās. Pirmajā līmenī uh, Viņi var e, noteikt e, uzdevumus, kādi piekrīt ESA, un noteikti būtībā, kas Eiropas uzraudzības aģentūrām ir jādara arī otrajā un trešajā līmenī. Un tikai um, reizēm tas tā notiek, tāpēc e, būtu vērts par to padomāt un paraudzīties, vai uh, tālākas vadlīnijas, rekomendācijas un varbūt arī jautājumu un atbildes un saraksts. Attiecīgi, tos visus var jau uh, noformulēt pirmajā līmenī. Tāpat laikā uh, atstājot esām noteiktu elastību, izdodot vadlīnijas, um, jautājums un atbildes, nosakot uh, uzraudzības konverģenci. Tāpat laikā uh, regulā varētu ietvert proporcionalitātes principu un pieprasīt, lai es koncentrētos uz šiem principiem uh, attiecīgi ietekmes izvērtējumā. Runājot par iesaistīto pušu gru grupām, nu mana pieredze rāda, un es varu apstiprināt to, ko Fēlīs skundze sacīja, šīs grupas praktiski ir kont konsultatīvajās grupās, nevis uzraudzības uh, grupās. Tā kā es nedomāju, ka būtu labi šīm interesētā pušu grupām dot iespēju izvērtēt vadlīnijas attiecībā uz jautājumu par to, vai šīs grupas ir rīkojušās savas kompetences ietveros. Tas varētu fundamentāli mainīt mūsu lomu. Uh, tā kā tas man īpaši nepatīk, šī rekomendācija man īpaši neiet pie sirds. Tāpat laikā es saskatu nepieciešamību veikt vairāk pārbaužu, lai noteiktu atbilstošu līdzsvaru īpaši attiecībā uz rekomendācijām un vadlīnijām. Tas varētu būt kaut kas tāds, kas būtu nododams vai nu tiesas vai eh, šķīrē tiesas eh, rokās. Mm, lai noteiktu, vai es rīkosies savas kompetences ietvaros. Tālāk eh, par uzraudzības konverģenci tiešākām eh, uzraudzības pilnvar, pilnvarām. Mm, nu, Peres kundze, ir ļoti grūti atbildēt šo jautājumu. Sākšu ar to, ka es esmu jau šobrīd veids savus uzdevumus pietiekām efektīvā veidā, kas attiec uz ESMA. Uh, tad ESMA ir izstrādājusi uzraudzības konverģences metodoloģiju un uh, izveidojusi eh, arī principus, kā veicot šo uzdevumu ir iesaistāmas eh, ies, ieinteresētās un iesaistītās puses. Un uh, jau piecus gadus esmu koncentrējis uz uzraudzības konverģenci un pa šo laiku daudz kas ir panākts. Kopējā uzraudzības kultūra un labākā prakse uh, Mm, tiek atzīta NSA, un uh, tagad uzdevums būtu koncentrēties uz konkrētām tēmām, lai varētu identificēt tās jomas, uz kurām uh, nacionālās pārvaldības iestādes vēlas koncentrēties un uh, kur tās vēlas kaut ko panākt un uh, kur tās vēlas sasniegt noteiktus mērķus, kas attiec uz tiešām uzraudzības pilnvarām. Nu, varbūt pēc 10 vai 20 gadiem esma uh, saņems vairāk šo tiešās uzraudzības pilnvaru, bet es ieteiktu virzīties uz priekšu pakāpeniski un raudzīties, vai mēs varam panākt uh, šādā veidā vislabāko optimālāko rezultātu. Paldies! Paldies, Abēlis kungs! Nu, man ir trīs jautājumi. Viens, eh, pirmais, vai es eh, redzu iespēju izvairīties no uh, uzdevuma pārklāšanās starp uh, NSA un ESMA? Nu jā, uh, es nedomāju, ka te ir tāda milzīga problēma. Ja principi, kas pārvalda visu šo jomu, ir tādi, ka esma koncentrējas uz koordinē, koordinēšanu un konverģences eh, veicināšanu, un papildus mm, mēs atbalstām arī noteikti kaut kādas papildus pilnvaras, kas esmai būtu piešķirams noteiktās jomās, nu, kurās tas ir attaisnojami. Bet, ja mēs šīs papildus pilnvaras eh, grasamies aprobežot tikai ar noteiktām jomām un nepaplašinām, teiksim, uz prospektu eh, jomu un citām, nu, tad mēs arī izvairīsimies no neefektivitātes un izvairīsimies arī šo uh, neviennozīmību uzraudzības pienākumos starp finanšu informāciju, ko sniedz uzņēmumi, uh, savukārt uh, ar prospektu izstrādes jomu. Tātad, ja mēs aprobežojam uh, esmas lomu un nepiešķiram uh, papildus jaunas kompetences, eh, piemēram, attiecībā uz eh, sadarbību trešajām valstīm, es te neredzu nekādas pārklāšanās problēmas. Esmu bijis vērtspapīru, eh, Spānijas vērtspapīru komitejas uh, vadītājs vienu gadu, un mans iespa, iespējas attiecībā uz esmu darbību ļoti pozitīvs. Esma uh, līdz šim attiecībā uz uzraudzības konverģenci darbojasies ļoti uzteicami, veidojot kopēju uzraudzības kultūru būtībā. Tas, tā ir iestāde, kas darbojas ļoti veiksmīgi. Un mums te faktiski nav nekādas kļūdas īpaši jālabo. Uh, jābūt vienkārši konsekventiem, eh, ejot uz eh, kap, integrētāku kapitāla savienības izveidi eh, un veidojot tieši, tiešām integrētu uzraudzības sistēmu Eiropā. Jo reizēm mēs esam pārāk pe, es dzirdu pārāk pesimistiskus um, viedokļus par esmu darbību, bet es nevaru piekrist šādam viedoklim. Tas ir ļoti, vērt, tā ir ļoti vērtīgi iestāde, un te ir jāturpina darboties. Nākošais jautājums bija par uh, vadības sesijām. Uh, emīru formātā un uh, saskaņotību ar pārvaldības sistēmu. Uh, kas šobrīd eh, tiek likta mm, priekšā saistībā ar ES reformēšanu. Nu, te, protams, ir zināmas problēmas ar uh, laiku, jo uh, eh, EMIR formāts tika izstrādāts jau iepriekš, un um, autori, protams, uh, domā par to, kādai šai sesijas sistēmai būtu jābūt. Bet bet eh, jautājums, kā tas eh, sadaras ar globālo esu reforma eh, kontekstu. Un es domāju, ka ESA jautājums ir jāiekļauj plānotajās valdes pilnvarās un uh, Eh, galu galā es ir atbildīgas eh, par centrālo darījumu partneru uzraudzību, un šis aspekts ir jāņem, un šī aspekta iekļauša, eh, jāņem vērā, un šī aspekta iekļaušana ir laba doma. Attiecībā uz prospektiem un to, kā tad panākt lielāku konverģenci šajā jomā. Manuprāt, esošie instrumenti īpaši, ja tie tiek apstiprināti un eh, ja tie ir jāievieš obligāti, piemēram, koleģiālās pārbaudes, kuras vada, piemēram, un organizē esma, eh, likuma eh, pārkāpšanas instruments. kas gan tiek izmantots ļoti reti līdz šim, Tad vēl man nāk prātā instruments par eh, uzraudzības plānošanu, kas arī var izrādīties ļoti liederīgs. Un, eh, protams, ka tas ir saistīts ar otrā un trešā līmeņa ieviešanu, eh, ieviešot jauno regulu par prospektiem. Tā kā šī būtu ļoti laba iespēja nodrošināt to, kā viss ir pietiekami e, noregulēts, lai eh, mēs izvairītos no likumdošanas arbitrāžas šajā jomā. Paldies! Finance Watch pārstāvā Nefilija. Paldies! Atļaušos izteikties savā dzimtajā valodā. ja mēs runājam par iesaistītām pusēm un par patērētāju aizsardzību. Runājot par trim uzraudzības iestādēm, ko pieminēja Vaila kungs, tā ir grupa, kam ir tādas tīri konsultējošas funkcijas. Es eh, pati eh, darbojos ehm, pārstāvot Eiropas banku iestādi. Mēs iesaistāmies konsultācijās, tiek pieņemti iniciatīvas dokumenti, tiek pārunāti daudzi jautājumi, protams, saskaņā ar katras grupas saņemtajām pilnvarām. Mēs arī nekad nesam piedāvājuši vadlīnijās kaut ko grozīt, vai vadlīnijās nekad nav nekas ticis grozīts, ņemot vērā mūsu eh, paustos ieteikumus. Protams, kaut ko būtu iespējams uzlabot, un ir arī konsultācija tāciju konsultantu paneļi, kas darbojas valstīs, eh, kas eh, sniedz savus ieteikumus, kas vienkārši tiek uzklausīti. Ja mēs runājam par sastāvu, protams, sastāvā ir jābūt uh, tādai līdzsvarotai pieejai, lai tiktu pārstāvēta gan nozare, gan uh, klienti, un, protams, ka nozari pārstāv personas, eh, kas nevienmēr eh, veids tādu darbu, kas uzreiz ir skaidri redzams eh, sēžu laikā, tā tad nedaudz viņi tur darbojas aizkulisēs. Ir jādomā arī par, lab, tiek domāts arī par labākiem kompensāciju mehānismiem patērētājiem, arī arotbiedrība pārstāvi ir klātesoši šajās grupās. Un varētu domāt arī par um, patērētāju pārstāvju labāku atalgošanu. Ja mēs runājam par eh, finanšu darījumu izmantotāju labāku aizsardzību. Finance Watch ir arī citi pārstāvi. Mēs eh, runājam par ģimenes asociācijām, par mazo investoru pārstāvjiem, par patērētāju aizsardzības organizācijām. Šīs struktūras pauda lielu sarūktinājumu tad, kad um, regulas grozījumi tika uh, atklāti, jo tas ļoti labi demonstrē, ka patērētāju aizsardzība mm, ir visai vāji klātesoša liel, trīs lielākajās uzraudzības iestādēs. Pagājušajā gadā mums šķita, ka tomēr bija vēlme ambīciju latiņu pacelt augstāk, runājot par šo Twin Peak modeli. Uh, Runājot par mikroprudenciālo uzņēmēju darbības uzraudzīšanu, mēs neko no tā neatradām vairāk eh, priekšlikumā par eh, izmaiņām regulā Viens no piedāvājumiem bija šīs kompetences piešķirt ESMA, kā papildus pilnvaras. Tas, mūsuprāt, būtu patiešām milzīgs progress. Protams, atsevišķas patērētāju aizsardzības iestādes izveida mums būtu bijis vairāk paprātam, bet kaut vai, ja tikai ESMAI šīs papildus pilnvaras tiktu piešķirtas, tas jau nozīmētu lielu soli uz priekšu. Ir arī dalību valstu, protams, patērētāju aizsardzības organizācijas ar tām noteikti ir jākonsultējas, nu tās būtu tas minimums, ko mēs varētu panākt. Ja jūs arī, protams, vēlties šo regulu pieņemt pēc iespējas ātrāk, jau līdz šī sasaukuma beigu laikam. Un šiem uzdevumiem, protams, ir jāpiešķir atsevišķs budžets, jo citādi tas uh, nebūs pietiekami labi veicams. Paldies! Thank you, Mr. Ufeld. Ūfeld kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu šie jautājumi, kas man tika uzdoti, sākšu ar Baltskunga jautājumu par proporcionalitāti. Jā, patiešām proporcionalitāte ir viens eh, no plašāk, viena no plašākajām koncepcijām Mm, kas attiecas uz visām šī veida aktivitātēm, un manuprāt, tā balstās uz eh, vairākiem pīlāriem. Pirmkārt, eh, juridiskais process, eh, ko Vēlkungs minēja, vēl vairāk. Mm, es gribētu teikt, ka politiķi, kas veido likumdošanu, uh, faktiski nu, izstrādā noteikumus, kas ir vairāk noteikumi, nevis izņēmumi. Un, ja tas tā nebūtu, tāda izpilde vienkārši nebūtu iespējama, kā tas ir noticis otrajā un trešajā uh, līmenī. Un proporcionalitāte izskatītos citādi, ja tiktu pirmajā līmenī tomēr dota tāda mm, konkrētā, konkrētāks norādes nekā Tas ir, nu skaidrs, nevienā valstī eh, likumdo, primārajā likumdošanā nekas netiek uh, regulēts tik ļoti detalizēti, tāpēc tas ir pilnīgi pieņemams uh, eh, noteikti, ko tad jādara administrīvajā līmenī. Vēlos uh, arī aizstāvēt esas attiecībā uz trešo līmeni. Uh, gribētu teikt, ka jebkura uh, publiska uh, iestāde, kurai ir jāīsteno rik, likumdošana, uh, un kurai ir jānosaka, eh, kā administratīvajā līmenī īs eh, likumdošana jāievieš, viņiem ir sev jāpiešķir šīs pilnvaras par to, kā to garīt. Nu, mēs varam runāt, protams, par robežu pārkāpšanu, bet tas ir juridisks dabas jautājums, jo mums tiešām trūkst atbilstošas tiesu sistēmas, kas būtu pietiekami tuva eh, darbībai, eh, lai eh, jebkur iestāde varētu pie tās vērsties. Eiropas Savienības tiesa tiek uzskatīta par nu, pārāk tālu augstu esošu. Uh, Uh, varbūt kaut kāda šķīrēja tiesa vai arbitrāžas panelis būtu kaut kas atbilstošāks. Bet atkal jautājums par proporcionalitāti, regulējums re un uzraudzība. Regulējumam jābūt pēc iespējas tuvākam mm, eh, darbības līmenim, pretējā, pretējā gadījumā tas nedarbosies. Uh, Un šobrīd mēs pieredzam tādu vēsturisku eksperimentu attiecībā uz banku uzraudzību Eiropā, kas jau ir pacelts līdz ECB līmenim. Un pagājuši nedēļas piedalījos sanāksmē, kurā vajadzēja pieņemt lēmums par mazajām bankām Eiropā. Un tas ir milzīgs izaicinājums. Proporcionalitāte no vienas puses paturot uzraudzību pēc iespējas tuvāk uh, uz zemākajam līmenim, e, bet nezaudējot uzraudzību augstākajā līmenī ir ļoti svarīgs komponents. Nu, daži atslēgas vārdi, kas izskanēja no Berešas kundzes puses, koncentrēties uz konverģenci, uzraudzības konverģenci, pārvaldību. un to, ka nevajadzētu uzraugu uzraudzītājs veidot. Es, protams, piekrītu, ka konverģence ir ārkārtīgi svarīga, Tas ir, tā ir viena no svarīgākajām pilnvarām, kas esām ir piešķirta, un tas ir svarīgs to darba elements. Mm, bet pretēji maniem kolēģiem, kas uzstājām, esmu pārsteigts par skepsi attiecībā uz dažiem Eiropas pārstāvjiem par ESU panākumiem. Es varu apliecināt, kā EOPA un ESMA darbs e, ir ļoti svarīgs, un tas, e, protams, ir pavirzījies uz priekšu, bet nav nekādas jēgas pieņemt kaut kādus revolucionārus risinājumus, ja mēs ejam uz priekšu pakāpeniski. Esmu lasījis dažādus, e, dažādu literatūru, kur ir runa par uh, praksi, kāda ir iedibināta visās esās. Uh, un e, šis aspekts būtu jāstiprina. Jūs uzdevāt konkrētu jautājumu par to, kā es justos par to, kā nacionālā iestāde pēc būtības nedarītu savu darbu, un vai es šeit varētu iejaukties. Jā, man atbildi ir jā. Tam tas būtu jādara, bet es gribu teikt, tās tu, e, tās, tam ir šāda pilnvar, tās to var darīt. Esmu piedalījies pat šādās diskusijās vairāk kārt, uh, Un līdz šim e, tas varbūt nav bijis nepieciešams, bet to var izmantot jebkurā brīdī, ja tas tiešām būtu vajadzīgs. Tikai pirms pāris nedēļās pēc e, MIFID īstenošanas vesela virkni jaunu kompetenci ir parādījušās attiecībā uz uh, produktu intervenci. Un mums rūpīgi būtu jāvēro, uh, kā reālajā dzīvē šī joma attīstīsies. Uh, Un eh, es eh, nezinu, vai vajadzēs eh, pārskatīt šī sektora regulējumu, jo subsidiārā, subsidiārā kompetence no ESU puses ie, iejaukties, ja valsts nepilda attiecīgi savas funkcijas, tad nu, tas viņām ir iespējams. Vēl vēlējos uh, atsaukties uz Laru Ziekunga komentāru, kas ir svarīgs un to nedrīkst aizmirst. Varbūt, ka ir svarīgi neraudzīties uz visām uh, esām vienādi. Varbūt ir jāatzīst, ka uh, virzoties uz priekšu, to darbība arvien vairāk diferencēsies, specializēs veicies. Uh, uzraudzības uh, iestāžu veidošana EBA līmenī, manuprāt, ir bezjēdzīga. Un EOP Pa līmenī šāda iestāžu veidošana arī uh, ir bezjēdzīgi piekrītu šeit Larzie kungam priekšējiem modeļiem. Bet ar esmu situācija ir savādāka, un kā Abēlas kungs teica, tīri ņemot vērā praktisko situāciju, ir grūti e, līdz pēdējam sīkumam detalizēt visu mm, izdarīt vienā līmenī, tā kā te būtu vajadzīga lielāka elastība. Un tāpēc es piekrītu Larziekungam par vienu lietu. Es arī dotu priekšroku modelim, kur e, esošās e, valdes, izpildu valdes, mēs tās varam saukt, uh, un tās varētu uh, nodrošināt ar vairākiem, diviem, trījiem uh, pilnas slodzes locekļiem, kuriem tiek uzticēts noteikti, kuriem tiek uzticēti noteikti uzdevumi. Un, ja mēs sekosim komisijas priekšlikumam attiecībā uz esmu tā pašreizajā formā, mēs faktiski izveidosim tādu trīs eh, kāršu pārvaldības eh, modeli. Nu, bet eh, visu cieņu tomēr nedarīsim tā. Tam nav nekādas jēgas. Un tālāk ejot to ceļu, ko Lara Ziekungs lika priekšā, es arī tam piekrītu. Tas ir praktisks eh, veids, kā virzīties uz prieku, un tas eh, ļautu arī diferencēt pārvaldību un uzraudzību, kas attiec uz finansēšanu. Jā, pat tiešām attiecībā ar manis piedāvāto loģiku ir pieņemams, un tā faktiski ir vispār pieņemta praksa visur, um, institūcija institūcijām eh, uzlikt noteiktu maksu par uzraudzības pakalpojumu saņemšanu. Un eh, Larziekungs eh, mm, komentēja šo 60% priekšlikumus, un tie koncentrējās uz to, cik lielā mērā es veicu uzraudzību. Tas būtu svarīgi arī esmai, bet nebūtu svarīgs Eiropai e un EBAI. Jā, paldies! tā tik tiešām ir, ka daži no mums bija izbrīnījušies redzēt šo vienu atsevišķo priekšlikumu, nevis diferencētu pieeju. Mēs Žaks Delarosjē. Paldies priekšsarētāji. Centīšos atbildēt jau uz jautājumiem, kas man tika uzdoti. Vispirms Baltskunga jautājumu. Es uzskatu, ka ja ir vēlme saprast būtību tam, kas mums ir nepieciešams pārvaldībai, mums ir jāpadomā par pavisam kaut ko vienkāršu. Pamatā, gatavojot ziņojumu, manis vadītā grupa domāja par regulēšanas nepieciešamību. Jo mēs bijām nepatīkami pārsteigti eh, par to, cik liels atšķirības ir normatīvajā regulējumā starp dalību valstīm. Bija nepieciešams strādāt pie šīs vienotās noteikuma grāmatas. Un trīs uzraudzības aģentūras ir paveikušas ļoti būtisku un pozitīvu darbu, veidojot šo vienoto noteikumu grāmatu. Tomēr laikam ejot, nonākot pie šīs vienotās noteikuma grāmatas, problēmas rodas ar īstenošanu, kas būtu tādā konverģences veidē. Tāpēc Pērvānš ļoti labi lika uzsvaru uz konverģenci uzraudzībā. Līdz ar to uzmanība ir pārgājusi no vienotiem noteikumiem uz vienotu šo noteikumu īstenošanu. Un tas, protams, ir sarežģīti, jo ir dažas valstis, kas eh, dažas lietas īsteno eh, nopietnāk, citas mazāk, un tad rodas interešu konflikti. Kā Hofelda kungs tikko norādīja. Es arī uzskatu, ka mēs varētu labāk reaģēt uz eh, šo problēmu saistībā ar konverģents uzraudzībā, pastiprinot esošo, esošo valdi ar papildus diviem, trim cilvēkiem, kas būtu neapstrīdami, neapšaubāmi, kas ar savu profesionālo vai akadēmisko darbību būtu pierādījuši, ka viņiem ir pietiekama pieredze, un tādi cilvēki ir atrodami. Ja, ja mēs nonākam interešu konfliktā un eh, tiek domāts par uzraudzības padoms eh, veidošanu, un nu, negribam aizvainot cilvēks, varbūt citu reizi. Un tad varbūt arī kritika būs mazāka. Un tad e, tas konteksts nav tik patīkams. Ja ir divi, trīs cilvēki, kas ir neapšaubāmas autoritātes kādā no jomām, tad interešu konflikta problēmas atrisināšana būtu liels pluss tas eh, skartu ne tikai atsevišķu aģentūru kā tādu, bet eh, visu Eiropas sistēmu kopumā. Jo galu galā jūs, parlaments, eh, izlēmāt par šo konverģenci, līdz ar to tā tagad ir jāīsteno. Jebkas, kas palīdzēs pozitīvai problēmas risināšanai, būs ļoti noderīgi. Pervanšai Bereš es vēlos sacīt sekojošo. Viņa man ir uzdevusi divus jautājumus. Vispirms par eh, ideju eh, speciālista par centrālajiem darījumu partneriem iekļaušanā eh, padomē. Tā nav slikta ideja. Zinu, par ko es runāju. Līdz ar to es piekrītu. Tur, kur es nepiekrītu, tas ir viens no aspektiem komisijas priekšlikumā izveidot specializētu tādu kā apakšvaldi, kas būtu atbildīga par CCP, un man jūs priekšlikums likās labāks. Vēl vienu jautājumu jūs man uzdevāt par ESRB sistēmisko risku kolēģiju man jāatzīst, ka es kļūdījos. Tad, kad es eh, strādāju pie šī ziņojuma, es cerēju, ka uzticot ECB, kurai ir liela autoritāte, vairāk uzticēšanās un tā tālāk, pienākumus veikt tirgus uzraudzību, ka tā būtu laba ideja. Un pēc tam es sapratu, ka tā nebija tik laba ideja. Kāpēc? Tāpēc, ka ir ļoti grūti likt ECB tādā suborganizācijā, eh, pakļautā organizācijā, eh, kas ir ESRB, kritizēt eh, viņu pašu monetāro politiku, kas var būt viens no traucējušiem faktoriem tirgū. Un lietas būtība ir tāda, ka ziņojumi no ESRB ir tehniski korekti un labi sarakstīti Bet šīs organizācijas eh, dinamisms ir ļoti zems un efektivitāte Berešas kundze tirgos ir tuvu nullei. Vai nebūtu laba ideja, ja ESRB būtu tālāk prom no ECB? tur varētu iekļaut kādus zinātniekus, kam nebūtu īstu pilnvaru pieņemt lēmumus, bet tā būtu tad tāda iestāde, kas varētu spriest par to, kā pārvaldībai būtu jādarbojas. Un pēdējā lieta no tā, ko Pervanš Berešs sacīja, kas man likās ļoti svarīgi kaut arī varbūt eh, šorīt tas netika apspriests par eh, kapitāla tirgus savienību. Jo tas ir saistīts ar šo visu. Manuprāt, esma kuru mums nevajadzētu tramdīt ar pārāk daudz priekšlikumiem par pilnvaru palielināšanu, kas varētu izrādīties lieki un neefektīvi. Esmu mums vajadzētu paturēt prātā, ka esma ir liela spoža nākotne. Katrā ziņā Mums būs duāls tirgus Eiropā. Būs sitija un kontinentālais tirgus ar esošajiem dalībniekiem un Šveici. Un kurš tad spēs veidot sadarbības platformu Eiropā, lai skatītos uz šīs Eiropas tirgus nākotni reālajā pasaulē. Un atbilde ir tāda, ka tas būs vai nu no 19. gadsimta diplomātijas rezultāts, kur ba Anglijas banka cīnas pret ECB un tā tālāk, jeb būs tāds sadarbības process. Un ja tas būs sadarbības process, kā es to vēlētos, tad ESMA būs ļoti svarīga loma šajā procesā. Es domāju, ka mums ir jāpalīdz esma. Mums nevajadzētu uh, spiest viņus uh, uzņemties uh, aizvien vairāk pienākumus. Soli pa solim jāveras uz priekšu. Jāpaturprātā, ka tas, ko jūs izveidojat 2010. un 2011. gadā ar šīm uzraudzības aģentūrām, kļūs aizvien svarīgāks. Paldies! Paldies! Tagad ķeramies klāt otrai jautājumu kārtai ar ēnu referentiem un brīvo mikrofonu. Keja Svinbērna pirmā. Paldies priekšsarētāji, paldies visiem ekspertiem, kas ir eh, padalījušies ar saviem viedajiem vārdiem. To mēs visi ņemsim vērā. Daudzi no mums, kuri bija atbildīgi par um, šo uzraudzības aģentūru apstiprināšanu. Mēs lepojamies ar to, ka šīs aģentūras darbojas un ka viņas e, sagatavo no, noteikumu grāmatas visās e, atbildības jomās. Lielāko daļu no pēdējiem gadiem es strādāju pie ESMA un tirgus e, regulēšanas jautājumiem. Mani jautājumi līdz ar to būs vairāk šajā virzienā, bet interesanti bija arī atzīmēt, ka viens no uh, uzraugiem ierosina, ka uh, politiķiem ir jāstrādā detalizētāk pirmajā, otrajā, trešajā līmenī. Mēs vairāk dzirdam parasti tikai ekspertiem tur ir jāstrādā. Es domāju, ka daudzi no mums uzskata, ka esam pietiekami labi eksperti, lai strādātu arī detalizētāk. Es vēlētos parunāt par konverģences aktivitātēm, šo otro lielo lomu, kas ir aģentūrām. Man prieks dzirdēt, ka šis eh, modelis konverģencei un instrumenti ir viņiem pieejama. Man bažas ir saistīts ar to, kā tiek izmantot eh, seši no astoņiem eh, šīs tir, tirzniecības depozitāriem var konvertēt datus, divi nevar. Manuprāt, datu standartizācijas jautājums ir tas, par kur esmu patiešām nobažījusies. Par MIFID 2 kā esam nonākuši tik tālu, ka galvenais likumdošanas akts šajā jomā ir jau par gadu iekavēts. 17 dalībvalsts joprojām nav pārņēmušas eh, šos eh, noteikumus savu nacionālā līmenī. Ideja, ka valstīm ir izdevies eh, vienkārši apsolīt, ka viņa līdz īstenošanas dienai uh, būs to izdarījuši, pārņēmušos noteikumus, tas arī atsimedzot viss, kas tik prasīts. Par tiešo uzraudzību. CCP, šo centrālo darījumu partneru uzraudzība, ir šobrīd ļoti aktuāls jautājums. Esmu pēdējos deviņus gadus pēc, pēc strādājusi pie pēctirzniecības tirgus infrastruktūras jautājums. Uh, Arī par CSD šeit savulaik netika daudz runāts. Ja jūs domājat, ka CCP ir tiešā veidā jāuzraug no ESMA puses, tad kāpēc CSD netiek tiešā veidā uzraudzīt no ESMA puses? Ņemot vērā, ka varētu būt tiešākais veids, kā e, virzīt tālāk e, šokus, šos triecienus sistēmai ja mēs vēlamies apskatīties, kuras iestādes būtu tiešā veidā jāuzrauga, jāskatās uz visu tirgus infrastruktūru, nevis uz šobrīd aktuālo CCP jautājumu, jo eh, tas pēc eh, Brexit kļūs aktuālāks. Tāpat arī par sistēmiski svarīgajiem CCP ir viens ļoti liels no viņiem un regulātori un uzraugi ir šeit. Es vēlos atzinīgi izteikties par viņu veikto darbu. Manuprāt, viņi lieliski strādā ar šo lielisko struktūru. Es nedomāju, par es, es neesmu pārliecināts, kāpēc mums liekas, ka es labāk par viņiem tiks galā ar šo jautājumu. Un eh, par prospektiem vēl. Izskatās, ka eksperti lielākoties ir vienas prātes, kā prospektiem varbūt nevajadzētu esmā apstiprinājumu. Gatavojot e, salīdzinoši nesen prospektu regulējumu, mēs diskutējām par to ilgi un lēmām, ka esmā mandātā to nevajadzētu iekļaut. Pagājušā nedēļā šeit parlamentā Londonas biržas vadītājs sacīja, ka visās kotēšanas gadījumos nevienu reizi netika izmantots prospektu pases e, variants. Ja nav pārobežu aktivitātes, tad par ko mēs šeit vispār runājam? Paldies, Volsklīns! Paldies, priekšsēdētāji! Īsa piezīme sākumam, pēc tam jautājumi. Mēs esam laikam vienisprāts par mērķiem, kurus mēs cenšamies sasniegt - labāka uzraudzības konverģence, kropļojumu izslēgšana, normatīva arbitrāža, patērētāju līmenis aizsardzībai aizvien augstāks. Nu, šie jautājumi ir visi svarīgi. Mums to vajadzētu darīt eh, tādā evolucionārā uh, Uh, veidā, tad tas prasītu 10-15 gadus. Nē, esmu pārliecināts, ka mums ir šie 10-15 gadi. Mēs redzam, ka finanšu sektors attīstās ļoti strauji visā pasaulē, tīpaši Āzijā, un redzam, ka jauno tehnoloģiju rezultātā uh, būs uh, spēlētāji tirgu, par kuriem mēs šobrīd pat nenojaušam kas e, uzradīsies strauji un kas nav pakļauti tradicionālām normatīvajam ietvaram. Līdz ar to nedomāju, ka mums ir jāpaļaujas uz to, ka mums ir daudz laika. Nē, mums ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Tagad pie jautājumiem. Pirmais jautājums ir Bafina priekšsēdētājiem kurš sacīja, ka mm, uzraugiem nevajag savu uzraugu. Es varu tam pamatā piekrist. Jautājums ir tāds, vai jūs redzat risku tajā, ka īstenojot komisijas priekšlikumu, kā tas šobrīd ir iesniegts, ka mēs varētu nonākt pie naidīgas pretreakcijas, it īpaši no tām nacionālām kompetentajām aģentūrām, kas e, ir kā Bafinēm, F un tā tālāk. Vai tas nenovedīs pie savā ziņā sabotāžas no Nacionālā aģentūra puses e, pašai konstruktīvai sadarbībai? No otras puses, pavisam nesen mums Latvijā bija gadījums, kad EBRD banka bankrotēja. ABLV banka, atcīmredzot, domāts. Uh, Kā tas ir iespējams, ka Nacionālā kompetentā aģentūra Latvijā un arī EZA šie uzraudzi Eiropā neredzēja, ka tas attīstās? Kā lai izvairās no tā, ka šāds gadījums atkārtotos? Otrs jautājums Finwatch pārstāvēji attiecībā uz finansējumu jautājumiem. Bafina priekšsarētājs ierosināja, ka ir jā, jānodala uh, eh, regulatoru finansējumu un uzraudzības finansējumu. Kāds ir jūsu viedoklis par šādu priekšlikumu? Vai jūs redzat arī pamatojumu uh, izbeigt nacionālo kompetento iestāžu iemaksas? Es, piemēram, uh, Vēlos, lai šīs nacionālās aģentūras turpina līdzfinansēt Eiropas uzraudzības aģentūras. Ja mēs sadalām šo finansējumu starp eh, Eiropas Savienību no vienas puses 40% un viss pārējais ir finanšu sektoram, tad es saskatu risku, ka šīs aktivitātes netiks pietiekami efektīvi kontrolētas un radīs e, pietiekami augstas izmaksas. Trešais jautājums Delaros Jēkungam. Tas jau tika pieminēts, vai tā bija laba ideja vispār ESRB e, e likt zem ECB. Nesen man ir bijuši daudz diskusijas par šo tematu. Un bieži vien esmu dzirdējis, ka ESRB ir kā tāda melnā kaste – un viņi nepietiekami labi komunicē, ko viņi dara un kā viņi dara. Viņi izmanto modeļus un algoritmus, par kuriem neviens īsti neko nezin un nesaprot, un viņi arī detalizēti neskaidro, um, ko un kā viņi dara, tad ko varētu darīt, ko jūs ierosinātu, lai ESRB ieguldījums, ko viņi varētu veikt, tiešām arī tiktu veikts un būtu atpazīstams kā tāds. Paldies! Paldies, Svens Gīgolds! Vēlos atgādināt, ka daži no priekšlikumiem, kurus komisija izteica un ko mēs šobrīd apspriežam, tika izteikti balstoties uz parlamenta ziņojumu iepriekšējā sasaukuma noslēgumā, kur man bija tas gods eh, virzīt cauri parlamentam, un bija liela vienprātība par vienu konstatējumu kas ši, līdz šim ir tikai netieši pieminēts. Būtiskākais konstatējums bija tāds, ka tad, kad mēs izveidojām uzraudzības aģentūras Eiropā, mēs piešķīrām skaidru mandātu, tālējošu mandātu, un tāpēc debats par to, vai viņi pārkāpja mandātu vai nē, tā es to uzskatu par ļoti dīvainu. Vairāk kārt esmu lūdzis minēt vienu piemēru, kuriņ tiešām ir pārkāpuši mandātu, un es piekrītu Hufeld kungam, neviens nav spējis līdz šim nosaukt nevienu konkrētu gadījumu, es joprojām gaidu. Turklāt Mēs viņiem, eh, šīm aģentūrām piešķīrām plašu mandātu, bet tad paskaroties uz to, ko aģentūras ir paveikušas un kuras pilnvaras viņi izmantoja, mēs redzam, ka dažas jomas ir tās, kur aģentūras ir daudz izdarījušas, Citi saka, viņi varbūt pārāk detalizēti strādāja, nebija pietiekami samērīgi. Dažos gadījumos varētu tam pat piekrist. Bet runā, runājot par noteikumu eh, izstrādi, viņi ir pietiekami veikuši savu darbu. Bet prasot patērētājiem un finanšu pakalpojumu uzņēmēm, vai jūs jūtat, ka šodien esat eh, nonākuši pie vienotiem spēles noteikumiem Eiropā, vai mums realitātē ir vienlīdzīgs uzraudzības līmenis un tirgus funkcionēšanas līmenis piedāvājumu pieprasījumu pusē, cilvēki teiks, nē, mēs vēl esam ļoti tālu no mūsu mēķa kapitāla tirgus savienības. Uh, Un tas ir arī tādēļ, ka šīs aģentūras nav izmantojuši visas savas pilnvaras. Es nevēlētos uh, uzskaitīt visas no tām, bet būtiskākais ir uh, ES likumdošanas pārkāpumi un vienotas uzraudzības kultūras izveide. Jautājums ekspertiem. Kādus konkrētos uh, pasākumus jūs ierosinātu, lai izbeigtu to, ka aģentūras neizmanto savas pilnvaras pilnībā? it īpaši attiecībā uz patērētāju aizsardzību un realitāti, ka joprojām parastie klienti pārāk daudz maksā par tiem produktiem, kurus iegādājas. Un Delaros Jēkungam vēl jautājums. Jūs izdarījāt ļoti būtisku ierosinājumu eh, par ESA pārvaldības struktūrām. Un ar paškritiku, kur mums jāpievienojas jums par ESRB konstrukciju, uh, Bet pat pārceļot ESRB ārpus ECB vai piešķirot viņiem citu priekšsēdētāju, tas neatrisinās klints eh, pieminēto problēmu, ka nav skaidras atbildības. Ir viens priekšsēdētājs un eh, ļoti liels cilvēks skaits, kas pieņem lēmumu. Ko jūs domājat par mazāku uh, padomi e SRB iekšienē, kur būtu nopietni eksperti makroekonomiskās stabilitātes jautājumos, kas būtu tāda kā padaume, padome ekonomiskai stabilitātei Eiropā, kur varētu piešķirt atbildību pavisam skaidrā veidā un kas tad varētu strādāt ar uh, lielāku pārējo valsts locekļu skaitu, kā tas šobrīd ir. Langenkungs. Es vēlos uzdot divus papildu jautājumus. Uzdot, iepriekšējā runātāja to pieminēja, pirmkārt krīze Latvijā. Mani interesē ekspertu viedoklis. Vai banku uzraudzība un arī ECB padome spēja izdarīt nepieciešamos secinājumus un ko viņi ierosina, lai uz nākotnē uzlabot situāciju? Un otrs jautājums jautājums par iespēju pašiem izvēlēties temats. Kolēģis Gigolds tikko sacīja, ka ir tik, viņš zināms tikai viens piemērs, kad viena no es ir aktīvi darbojas ārpus savas kompetences. Es zinu vairākus piemērus, paskatoties uz Ejopa. Tur ir vesela virkne ar lietām, ko Ejopa ir darījusi, kaut arī nebija pilnvaro to darīt. Un Ejopa var teikt, ka tas ir ticis darīts uh, balstoties uz uh, ierosinājumiem no vairākām politiskām grupām Eiropas parlamentā, kas nesaņem vairākumu, nu tas nevar tikt uzskatīts kā pilnvarojums. Es uzskatu, ka uh, jā, jāpārbauda arī aģentūra pašiniciatīvas tiesības, un es labprāt uzklausītu ekspertu viedokli par šo jautājumu. Paldies. Brians Heijs. Briefly, um... Ļoti lakoniski priekšsēdētāji kungs, paldies visiem. Uh viesiem par interesantajām un nozīmīgajām debatēm. Vakardien Mario Dragi runāja par krīzi, un viņš teica, ka tā nav tikai banku krīze un burbuļi un par daudz kredītiem un viss, bet viņš teica, ka arī regulējums ir bijis neveiksmīgs, tāpat kā uzraudzība uzraudzība no vienas puses un regulējums no otras puses Tie ir divi svarīgi pīlāri, un tiem ir jābūt pietiekami stabiliem, lai viss notiktu pareizi un arī proporcionāli. Mums, protams, ir jāveido arī atbilstošas kapacitātes kapitāla tirgu savienībā, kas uh, patiešām būs darboties spējīgs gan šajā kontinentā, gan arī citviet. Es gribēju pavaicāt ko varētu nozīmēt fragmentācija, kas varētu notikt pēc Brexit, tas patiešām nelabvēlīgi varētu ietekmēt mūsu finanšu stabilitāti, nevajadzētu to novērtēt par zemu. Tikai dažas īsas piezīmes, runājot par Ajopa, ja šī struktūra varētu kalpot kā tāds vidutājs starp dažādām dalību valstīm arī arbitāžas procedūras ietvaros, uh, vajadzētu arī garantēt, ka pārobežu tirgus funkcionē pietiekami labi, jo ir pietiekami daudz piemēru, ka tas tā nenotiek, piemēram, arī ņemot vērā to, ka viens regulators varētu būt tāds pārāk agresīvs savā attieksmē. Un nevajadzētu arī pietiekami nenopietni uztvert uh, uzraugu lomu, kā teica Svens. Uzraugiem ir jāprot arī sarunāties, sadarboties savā starpā, ieviešot paraugu praksi un vēršoties pret uh, pārkāpumiem vienotajā tirgu, lai būtu šī kopīgā uzraudzības kultūra piekrītot Werneram Langenam, mēs esam redzējuši, ka ir notikuši pārspīlējumi, kad, piemēram, kāds ir gājis par tālu, kas notiek arī finanšu tirgos, kapitāla tirgos, un esmai arī, protams, ir jādomā par aktīvu pārvaldību, par to tiek runāts Eiropas parlamentā, notiek sarunas, un kas notiek ar prospektiem. Uh, komisija piedāvā īstenībā kaut kādas tādas iniciatīvas, kas nesaskan ar mūsu piedāvājumu. Tātad mēs redzam, ka robežas tiek pārkāptas, un pavisam nesen šie dokumenti tika apspriesti Eiropas parlamentā. Es gribēju uzdot jautājumu par resursiem. Komisijas ietekmes uh, izvērtējums. Uh, neņēma vērā to, uh, kam tad kādām amatpersonām vajadzētu veikt šo darbu, kādas raudzes cilvēki tie būtu un cik tas viss maksātu. Es negribu teikt, ka esmu pret komisijas argumentiem, bet vai pat tiešām aprēķini nav bijuši atbilstīgi ņemot vērā arī šo cilvēku profesionalitāti, cik liels skaits bija nepieciešams, kādas raudzes speciālisti bija nepieciešami, lai veiktu šīs funkcijas, vai pat tiešām komisija šeit ir nepareizi visu izreicinājusi. Paldies! Paldies! Man arī pašam ir īsi jautājums, saka priekšsēdētājs. Piezīme un jautājums drīzāk. Jo daži izteikumi, it sevišķi tas, ko teica Žaks Delarozieris, mani mudināja pašam lūgt vārdu, ka ir jābūt spēcīgākai saiknei starp pārvaldību un uzdevumu sadales dimensiju. Ja mēs runājam par vienotajiem noteikumiem, uzraudzības konverģence un tiešā uzraudzība, kur tas ir nepieciešams. Jāpatur prātā galvenie principi, vai īstenojot pārvaldību, mēs redzam, ka visi uh, uzraudzību uztver pietiekam nopietni un uzskata to par savu pienākumu. ESMA ir tā institūcija, kur esu pārstāvi apsēžas pie viena galda, runā par pārvaldību, par tās pienākumiem. Varbūt, ka visi to neuztver eh, tā kā savu iekšējo uzdevumu un tas neļauj uzlabot eh, uzraudzības konverģenci tur, kur tas ir nepieciešams. Ja katrs šo uzdevumu uztvers eh, pietiekam nopietni un būs šī eh, kopīgā uzraudzības kultūra, tas mazinās fragmentācijas risku un problēmas rodas visā Eiropas tirgu kopumā. Tā tad ir jābūt šai kolektīva izjūtai, lai samazinātu fragmentizāciju. Mēs nedzīvojam ideālā pasaulē, bet uh, citi uzskata, jā, mēs savus pienākumus veicam tik labi, kādēļ komisija mums vispār piesienas. Jā, tiesa, jūs savu darbu veicat ļoti labi, bet uh, latiņa ir jāceļ vēl augstāk, lai mēs varētu būt īsts kapitāla vienotais tirgus. Banku savienība tur jau lieta ir nedaudz citādāka. Ir vienotā noteikuma grāmata, kodeks, uh, tas jau ir kas cits. komisijas piedāvātie grozījumi. Kā jūs to vērtējat, lai garantētu gan efektivitāti, gan arī to, ka iesaistītās puses esā ievēro šo kopīgo uzraudzības kultūru? Lai pārāk tas viss arī netiktu vājināts. Protams, ir jābūt tiešai uzraudzībai E, vienmēr ievērojot arī subsidiaritātes un proporcionalitātes princips. Ja subsidiaritāte nav jāvēro, tad, protams, e, mēs to nedarām par katru cenu. Un šis uzraugu uzraudzītājs, nu, arī par katru cenu nav nepieciešams. Vienkārši ir jādomā par tādām kopīgām tradīcijām, ieražām, lai būtu konsekventa likumdošanas e, piemērošana visā finanšu tirgū. Tas ir mans jautājums. Tagad Es, protams, saprotu, ka jūs dzirdējat daudz uh, labus jautājumus, tomēr esiet disciplinēti, nerunājiet ilgāk, katrs par trim minūtēm. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs, runāšu lakoniski, runāšu par vairākiem eh, jautājumiem. Sarežģītība pirmajā līmenī. Ko varētu darīt līdzlikumdevēji? Tie varētu precizēt uzdevumus trešajā līmenī, lai tas tiktu tā labāk formulēts un nevajag jau visas detaļas paziņot pirmajā līmenī, bet jāpasaka vienkārši, kas esām būtu jāveic. Tas to darbu noteikti ļaut uzlabot, neaizmirstot proporcionalitātes principu. Otrām kārtām, kādēļ tas viss ir tik sarežģīti? Varu paskaidrot. Tagad ir seši regulējuma līmeņi, un tas ir par daudz. Trīs līmeņi dalību valstu līmenī un trīs līmeņi tāpat Eiropas līmenī. Uh, Ir jā, jāizteno likumdošana, ir jāievēro vadlīnijas, ko uh, diktē ministrijas un uzraudzības iestādes, plus vēl uh, pašiem savi standarti dalību valstīs. Es esmu pārliecināts, ka nākotnē varbūt uh, vajadzētu samazināt šo līmeņu skaitu. Uh, varbūt varētu ieviest tādu kodeksu, kas uh, balstās uz kapitāla m, mm, tirgu likumiem visās 27 uh, dalību valstīs viens līmenis un tad, piemēram, uzņēmumiem otrs līmenis. Viss. Ja runājam par uzraudzības uh, sarežģītību, man nav manā rīcībā m, mm, tādas uh, universālas atbildes, kaut kādu maģiskā risinājumu un jā, pārvaldības struktūru maiņa, piešķirot um, pa, padomē valdē vairāk uh, pilnvaru. Tas varētu būt labs risinājums, bet nevajadzētu arī atteikties no parauga prakses apmaiņas, uh, ņemot vērā nacionālos uh, uzraugus, kas darbojas ESA paspārnē. Domāju, ka tas uh, situāciju varat uzlabot. Trešais jautājums - patērētāja aizsardzība. Eiropā tas tiek vērtēts labvēlīgi, bet uh, jāapzinās, vai tas atmaksāsies praksē. Atminēsimies arī to, ka ne tikai administratīvā likumdošana, bet arī privātie likuma attiecas, tātad privātā tirgus likumdošana attiecas uz patērētāju aizsardzību. Un ir jāsniedz atbildes patērētājiem, vai viņš var saņemt kompensāciju, vai viņš var, ja ir cietis zaudējums, vai nē. Protams, līdz likuma devēja šeit varētu darīt vairāk, parūpēties arī par attiecīgo harmonizāciju. Visbeidzot, ja tiek pārkāptas pilnvar robežas, tas var notikt, bet ir ļoti grūti atbildēt, vai es esmu patiešām to ir izdarījušas. Es esmu uh, tieslietās profesors, uh, es jums varu atbildēt. Uh, ka daudzējādi, daudzējādi tas ir noticis, bet ne komisija, ne Eiropas parlaments varbūt negribētu par to pārāk daudz diskutēt. Īsnībā tiesām vajadzētu spriest, kas tad ir noticis. Paldies! Paldies, Arbēlas kungs! Paldies! Dažas varbūt filozofiskas atziņas. Man šķiet ir eh, divi atšķirīgi uztveres modeļi. Viens no tiem ir vienotā uzrauga izveide slavenajā piecu priekšsēdētāju ziņojumā pirms dažiem gadiem jau šāda ideja tika pasviesta. Uh, Un ir šis uztvers modelis, kas balstās uz tīri tādu sadarbību, sadarbību, sadarbības schēmu. tie, kam tas ir paprātām, runā par tādu organizāciju, kas balstās tieši uz eh, tajā darbojošos, uz iesaistīto pušu entuziasmu, ka visi ievieš, visi saprot šīs kopīgās uzraudzības nepieciešamību. Esma, protams, mums ir nepieciešama, es par to runāju. Mums vajadzētu tiekties uz tādu esmu, kas ņem vairāk tieši arī vērā nacionālo uzraugu intereses. Nacionālās uh, um, dalība valsts tātad atbildīgās iestādes ir vairāk jāiesaista ESMA darbā ar to ar tavu. Mēs atbalstām tādu stabilu grodu esmu, kas uh, darbojas arī uzraudzības jomā, bet paturot prātā arī kapitāla tirgus savienības izveidas projektu. Paldies! Paldies, Anna Filī, lūdzu! Runājot par uzraudzības iestāžu finansējumu, mēs, protams, neesam pret to, ka arī nozare šeit iemaksātu savu ārtavu. Ļoti daudzās jomās mēs jau līdzīgus piemērus esam vērojuši. Tādēļ tas ir tikai normāli, ka tās iestādes struktūras, kas tiek uzraudzītas, arī piedalās kontroļu finansējumā par patērētāju aizsardzību runājot, eh, jā, šeit varam runāt ļoti daudz. Finanšu pakalpojumu jomā ir pieņemts eh, ļoti daudz noteikumu, runājot par patērētāju aizsardzību, bet, diemžēl, situācija dalību valstīs ir ārkārtīgi atšķirīga tā vietā, lai visu laiku runātu par vienoto tirgu, ir jāparūpējas, lai uz vietas tiktu pēc iespējas labāk īstenota likumdošana. Katru gadu Eiropas komisija sagatavo šīs salīdzinošās rezultātu tabulas, cik apmierināti patērētāji ir ar iegādātajiem finanšu pakalpojumiem un produktiem. Un jāsaka, ka finanšu produkti īstenībā runājot par visu produktu spektru vienmēr ir ar to sliktāko reputāciju reputāciju. Katru gadu tie uh, atrodas tātad galvgalī to produktu skaitā, ar kuriem patērētāji ir visneapmierinātākie. Uh, Es te nerunāju tikai par tādiem individuāliem uh, patērētājiem, par privātpersonām, es runāju arī par profesionāļiem, par speciālistiem, un jāsaka, ka bieži vien viņiem tiek arī pārdot tādi pakalpojumi, kas uh, galīgi neatbilst viņu vajadzībām, un tie pat uh, brīžiem tiek uzspiesti ar tādu agresīvu mārketingu. Trīs uh, uzraudzības iestādes saka, ka tām piešķirtās pilnvaras uh, konkrētu produktu aizliekšana, brīdināšana, šīs pilnvaras nav pietiekami skaidri un precīzi formulētas, tādēļ varbūt vajadzētu arī padomāt par attiecīgiem grozījumiem šeit. Pilnvarām ir jābūt skaidrām, ļoti precīzām, kas tad tieši attiecas uz uh, uzraugiem un kas nē. Un arī ir jānosaka, kas aģentūram nebūtu jādara. Un jā, jāpiešķir arī attiecīga budžeta, rubrika, budžeta um, sadaļa uh, tiem, kas ir atbildīgi par patērētāju aizsardzību. Un jāsaka, mēs uh, nevaram pieļaut to, ka, piemēram, patērētāji tiek atstāti tādā sērtiņš lomā, vai arī, ka finanšu produktu vienmēr ir uh, Eh, arī tādi ar vissliktāko slāvu. Mēs, protams, vēlamies, lai arī eh, uzraudzības iestādes eh, varētu veicināt šo ilgspējīgā finansējuma principu. Paldies, Feliks Hufelds, tagad. Jā, atsaukšos uz dažiem jautājumiem, kas šķiet drīzāk tika domāti man jūs runājāt, ka es varētu iedrošināt pirmā līmeņa likumdož, likumdevējus uh, būt tādiem precīzākiem, bet īstenībā likumdevējiem pašiem ir jāvienojas par politiskiem kompromisiem. Es mēģināju izskaidrot, kādēļ būtu nepieciešams, lai pir otrajā un trešajā līmenī būtu precīzāka likumdošana, jo uh, atšķirības starp pirmo līmeni un pārējiem diviem šeit ir visai krietnas. Jo vairāk es piedalos uzraudzības daļā, jo vairāk es saprotu, ka uzraudzība ir ļoti svarīga un nevajag visu laiku tikai pieņemt jaunas normas un noteikumus. Gribēju šo pārpratumu izskaust. Klīnca kungs uzdeva tādu visai amizantu jautājumu, vai dalību valstu kompetentā iestāde varētu zināmā mērā sabotēt likumdošanu, ja tas attiektos uz uh, konkrētām iestādēm. Mēs esam publiska iestāde, mums nav interešu kādu sabotēt. Eiropas Savienībā mūsu valstīs ir labi, godaprātīgi pilsoņi. Uh, Domāju, ne jau par to mums te vajadzētu diskutēt. Banku savienības eh, izveide, banku savienība ir jāveido, lai izvairītos no tādiem pārkāpumiem, bet savā ievadrunā jau es teicu, mēs varam atklāti runāt par to, kas ir laba Eiropas politika un kas nē, un mēs negribam neko nevienu un neko sabotēt. Vairāki deputāti uzdev jautājumu par ABLV, par Latviešu banku. Es arī piedalos lēmumu pieņemšanas procedūrā, tādēļ nekādas detaļas jums nevaru ziņot, tas ir aizliegts, bet ko es jums varu pateikt? ASV iestāde pauda raizes par uh, nelegālu līdzekļu legalizāciju šajā bankā. Un bija arī 60 uh, dienu bija 60 dienu garš tīrvērtes uh, process, un ar to pietika, lai uh, bankas likviditāte 72 stundā uh, pasliktinātos ievērojamos apmēros, un tad banka nokļuva uz bankrota maksāt nespējas robežas, un tad dažu stundu laikā uzraugam vajadzēja ieviest uh, tādu visai ievērojamu um, instrumentu pakotni, uh, tika pat izteikts moratorijas, un galu galā Iepriekšējās nedēļas nogalēs mēs par to diskutējām ļoti detalizēti. Ko es gribēju šeit secināt? Nelegālu līdzekļu legalizācija ir tikai un vienīgi dalībvalstu kompetencijas, precīzāk sakot, cīņa pret to. Mēs uh, īsnībā tur neko nevarējām darīt, un tā ir arī galvenā problēma. Un likviditātes problēmas atšķirībā no kapitāla problēmām var novest vēl pie uh, lielākām grūtībām burtiski dažu stundu laikā. Nav nekāda garantija, ka tas neatkārtosies turpmāk, nu tas var notikt jebkurā brīdī. Tādēļ uzraugiem ir jādomā par uh, šādu notikumu sekām, par šo seku satīrīšanu, tā sakot. Un uh, regulējums, uh, kas attiecas uz uh, antinaudas atmazgāšanu, ir uh, Eh, Eiropas līmeņa, bet eh, cīņa par to ir dalību valstu pārziņā. Es tātad eh, šeit neko nevaru pagaidām mainīt, ņemot vērā savus pilnvars. Protams, ir jānotiek tad varbūt arī tādām pamatīgākām politiskajām debatēm, un tas ir atkarīgs no nacionālām iestādēm, ko tās darīs tagad. Tas ir Latvijas iestāžu ziņā Vēl divas īsas atbildes par šo kopīgo uzraudzības kultūru. Vairākas reizes šis uh, jēdziens izskanēja. Es domāju, ka tā, tas ir viens no lielākajiem ieguvumiem kopš ESA izveides. Uzraugi, kas strādā Eiropas Savienībā, īstenībā uh, Tas, kāda ir viņu saskarsme, ir mainījies pēdējo 10-15 gadu laikā ļoti kardināli ir visu laiku šie kontakti, ir ārkārtīgi daudz sanāksmju, un tieši tas palīdz veidot šo kopīgo uzraudzības kultūru. Tas, protams, prasīs daudz laika, bet process turpinās. Vēl kāds princips, kas ir svarīgs ne tikai attiecībā uz patērētāju aizsardzību, bet domājot arī par pārobežu darījumiem. darījumiem. Mēs tikai ar finanšu regulējumu palīdzību nevaram uh, visu atrisināt. Uh, ir, uh, piemēram, maksātnespējas procedūras uh, un citi likumi, kas ir ļoti atšķirīgi dalību valstīs, un mēģinot visu atrisināt tikai ar finanšu regulējumu palīdzību, mēs negūsim panākums. Vēl runājot par resursiem. Uh, Ja mēs vēlamies patiešām visu īstenot praksē, kā to piedāvāja komisija, es uzskatu, ka piedāvātie resursi ir pārāk zemi, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi darbojoties banku uzraudzības jomā, Es domāju, resursus vajadzētu dubultot, trīskāršot vai pat četrkāršot. Nu, un es arī nesaņēmu tādu resursu, ja šī pozīcija netiks paaugstināta. Uh, Protams, daudz kas šeit būtu jāpārskata, un tas ir viens no piedāvājumiem budžets. Tātad paldies. Jā, runājot par uh, cīņu pret nelegālo līdzekļu legalizāciju, jums ir pilnīga taisnība. Mēs gribējām arī likumdošanā uh, ieviest uh, arī tādu uzraudzības konverģences elementi, bet padomi bija ļoti asi noskaņota pret to. Es to ļoti labi atminos. Žāks Delaruzieši lūdzu. Yes. <clears throat> Jā, paldies pavisam īsi, jo mēs jau kavējam. Kējas Vinvarnē atbildot, jūs uzdevāt ļoti labu jautājumu par uh, eh, CSD. Uh, eh, Nē, esmu īsti eksperts šajā jomā, bet es domāju, ka mums ir jāmēģina noteikt vai CSD var ņemt, eh, var uzskatīt tik, par tikpat eh, sistēmiskiem elementiem kā um, ehm, CCP. Gīgolda kungam un nu, Klīnca kungam par ESRB. nu, kas varētu radīt tādu piederības eh, izjūtu un atbildības uh, uzņemšanos. Varbūt ir uh, jāievēro um, tie noteikumi, kādi mums šobrīd ir spēkā. Sastībā ar ECB uz to ir grūti atbildēt, jo tradīcijas, kas ir izstrādājušās gadu gaitā, tāpēc būtu labi, ja būtu kaut kāda grupa cilvēku, kas atbildētu par to, ko saka un liek priekšā, bet kas mani uztrauc pašreizējā sistēmā. Mēs dzīvojam ļoti sarežģītā un bīstamā starptautiskā, starptautiskajā sistēmā, un uh, un sistēmiskā riska valde, ja tā ir tieši saistīta ar starptautiskajiem spēlētājiem, vienmēr ir neatkarīga savā rīcībā. Bet ja viss attīstās tā, kā jūs to sacījāt, tad tas būtu labi. Nu, un te varbūt nav vērts sākt strīdēties par sīkumiem vai par vienu tur locekli vairāk vai mazāk, bet ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies, lai mums būtu jūrnieks masta galā un lai viņš būtu atbildīgs par to, e, kādus lēmumus pieņem attiecībā uz apdraudējumiem. Un iespējamiem uh, traucējumiem kāda varētu rasties. Gīgolda kungam, jūs teicāt, ka visi runā par to faktu, ka uzraudzība nav pilnīgā ieviesta harmonizētā veidā. Ko jūs piedāvājat? Mm, Jo, ja mēs tikai sakām, ka ir svarīgi, lai būtu vienādi spēles noteikumi un mums ir jābūt e, ļoti spēcīgai konverģences aizraudzības jomā, mēs neko nepanākam. Man ir daži priekšlikumi, un pirmais būtu izmantot arbitrāžu. Tad, kad ir skaidrs vai gandrīz skaidrs gadījums par Eiropas regulas pārkāpumu vai neīstenošanu. Un tad, kad šāda situācija ir, ir svarīgi, lai arbitrāža nebūtu pieejama tikai tiem, kas nav apmierināti. Tam ir jābūt kaut kam, kas tiek uzspiests no attiecīgās ēsas puses. Esai būtu jābūt tiesībām ierosināt uh, arbitrāžas eh, procedūru. Tas ehm, tiešām attiecīgai esai dot rokās lielākus pilnvers un atbildību rīkoties likuma pārkāpšanas gadījumos. Un ja par spīti arbitrāžas procedūrai, kas nav tieši piemērojama piemērojot eh, ierobežojošu likumdošanu. Eh, ja joprojām likums netiek piemērots, tad eh, būtu loģiski, ka ESMA un arī citi Nu, respektīvi tām iestādēm, kas ir atbildīgas, um, pieprasīt eh, skaidrojumu Eiropas Savienības tiesai, eh, lai to darītu, um, un tas būtu jādara attiecīgi noteiktā laika periodā. Nu, tie tādi priekšlikumi varbūt, kas nāktu eh, kam Gīgolkungam. Paldies un lūkšu tagad eh, ēnu referentiem, eh, un, un tas ir man abiem referentiem, ļoti īsi izteikties tādu kopvil, kopsavilkumu izdarīt. Jā, paldies eh, priekšsēdētāji un vēlreiz paldies visiem panelistiem. Man ir dažs, esmu dzirdējis daudz pozitīva šajā pēcpusdienā. Uh, bet eh, arī nu, tādu diezgan eh, visaptverošu kritiku par eh, komisijas, komisijas priekšlikumu. Un no otras puses es, es uzņemu šo kritiku arī no savā adresē, jo mēs kopā esam strādājuši kopā ar savu kompetento kolēģi un ēnu referentiem un ieguldījuši daudz darba pie šī priekšlikuma. Nu, un runājot par proporcionalitāti, tas nav tikai jautājums par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem, bet arī par uh, otro un trešo līmeni. Un uh, tas, ka ir nepieciešams uh, precīzākas norādes iestādēm, lai ievērotu proporcionalitāti, piemēram, uh, ESA uh, regulējumā. Un vajadzētu vairāk strādāt šajā virzienā. Tas, ka mums ir eh, jāstrādā vairāk eh, uzraudzības jomā un eh, jādomā par iestāžu finansēšanu. Treškārt, esmas tiešās kompetences ir jāuzrauga ir mm, jāuzlūko arī kritiski, arī no um, mm, CCP uzraudzības eh, viedokļa un MI divi. Uh, sistēmas, un eh, šķiet, ka pastāv tāda mm, skeptiska attieksme pret esmas pilnvaru uh, paplašināšanu, bet ir skaidrs, ka nebūtu nepieciešams pārsteigties šajā jomā un uh, jārīkojas pakāpeniski un jāskatās, ko uh, nacionālās iestādes uh, dara un ir gatavs darīt. Par trešo valstu par sadarbību ar trešajām valstīm un es lomu, arī tas ir jāturpina pārskatīt. Pārvaldība. Um, izskanēja kritika par komisijas priekšlikumu, tas bija ļoti skaidrs uh, no šī rīta diskusijām. Un ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama um, vienkāršāka sistēma, uh, jāpārskata um, iesaistīto pušu grupas, eh, arī tas ir jautājums, par ko būs jārunā. Eh, Delarozie kungs eh, minēja mm, tādu lietu kā ESRB neatkarības stiprināšanu un doma, ka tā sistēmiskā riska valda būtu jāpadara neatkarīgāka no ECB. Tā kā daudz komentāru, daudz rekomendāciju, kuras mēs e, dzirdējām, un tas e, noteikti palīdzēs mums e, tālākā darbā pie um, ziņojuma galīgā varianta izstrādes, un par to es esmu jums ļoti pateicīgs. Pērvanģa Beres. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un uh, es vispirms vēlētos pateikties visiem viesiem. Mēs kā līdzreferenti, eh, protams, esam pateicīgi, bet es eh, esmu pateicīgi tāpēc, ka, manuprāt, šī ir viena no visveiksmīgākajām uzklausīšanām, kādas par, šajā parlamentā esmu pieredzējis, un tas ir pateicoties eh, tieši mūsu viesu kvalifikācijai. Uh, Jūs runājāt uh, par šo tehniski ļoti sarežģīto jomu, kad faktiski ir tādas trīs pakotnes par uh, kompetenci, pārvaldību un finansēšanu komisijas priekšlikumā. Un jūs esat izgaismojuši visus šos aspektus, un tas ir bijis ļoti vērtīgi, un tas noteikti papildinās mūsu domāšanu, strādājot pie konkrētiem priekšlikumiem. Nu, ko es galvenokārt esmu pasmēlus no jūsu uzstāšanās, tas ir uh, laika aspekts. Mm, Kalīnca kungs, kas ir ēna referents, uh, sacīja, ka vienošanos būtu jāpanāk līdz mūsu pilnvaru termiņu beigām. Un tas nozīmē, Nu, mums nevajadzētu darīt tā, ka mēs kaut ko te sastrādāsim, pēc tam nākošais parlaments eh, kaut ko sāks atkal tu, turpinās kaut ko darīt vai darīs to pašu. Mums ir vairāk jārauga, jārauga, jāstrādā ar skatu nākotnē. Komisija ir um, vēlējusies nākt klajā ar tādu, nu, vieglu pieskārienu regulējumu. Uh, attiecībā uz izmaiņām. Un mēs e, gribējām, lai tas viss notiktu, ņemot vērā kompetences un, un, un tam līdzīgi. Un Larus Jēkungs teica, ka SRB e, vajadzētu pārveidot piešķirot tam lielāku neatkarību. Es atceros, eh, tad, kad jūs nācat klajā ar ziņojumu, ļoti liela vēlme bija šo te makro regulējumu pieņemt eh, startautiskā līmenī, bet eh, mēs, nu, pašlaik neesam spējīgi to sasniegt. Es nezinu, vai. Uh mēs varētu kaut ko ekvivalentu ASV izveidot, bet ir eh, jāskatās, kas notiks paturot prātā arī eh, kapitāla tirgu perspektīvu. Eh, atsaucoties arī uz Svinbērnas kundzes jautājumu, ir jāvēro, kas notiek tirgos, jūs pieminējāt arī sistēmiskos riskus. Protams, to varbūt vajadzētu mm, papētīt tā rūpīgāk. Katrā ziņā šis priekšlikums ir uzmanības vērts. Vairāki kolēģi arī uh, pauda tādas vērtīgas uh, atziņas par esu lomu un uh, tieslietu sistēmu attiecīgajās valstīs. Citās jomās arī ir bijusi tāda e, doma, ka runājot par finanšu tirgu darbību, ir jābūt tādai pakāpeniskai pieejai. Es atceros arī pēdējās, pēdējos trīs punktus, Pirmajām kārtām varbūt eh, komisi, tas, kas ir teikts eh, komisijas priekšlikumā starp rindiņām, varētu tikt tomēr labāk izcelts, runājot par dažādām lomām, par trīs eh, aģentūru sadarbību, sa savstarpējās darbības saskaņošanu. Es domāju, ka ir eh, jāizmanto arī manevrēšanas iespējas Eiropas parlamentam, kas attiecas uz pārvaldību. Es atvainojos, konverģences saka runātāja. Mums nevajadzētu veikt eh, tādu kaut kādu salīdzinošo pētījumu, bet atcerēsimies 14. gada uh, parlamenta ziņojumu, kur bija šī salīdzinošo rezultātu tabula, mēs redzam, ka ir iespējams panākt vairāk, ka progress ir realistisks, tas būtu jāpaturprātā, un liels paldies! Thank you. I also think this has been... Jā, paldies. Es arī uzskatu, ka šis bija piemērs, eh, kāds var būt mūsu uh, uzklausīšanas, viena no labākām uzklausīšanām, kāda mums ir bijusi. Tik tiešām paldies visiem viesiem, kas piedalījās uzklausīšanā. Paldies par jūsu būtisko ieguldījumu. Laika grafiks. Tas ir indikatīvs, bet, kā jūs redzat, tas ir paredzēts ziņojuma projektu prezentēšana 18. un 19. jūnijā 9. jūlijas grozījuma iesniegšanas e, termiņš, 20. septembrī balsošana komitejā, lai varētu sākt trialogus oktobrī, lai e, pabeigtu darbu pie šī dosjē. Vēl šajā sasaukumā mums vajadzētu absolūti pieturēties pie šī kalendāra un tik tiešām censties nepalaist garām šo iespēju lai kāds arī būtu rezultāts, lai šī pārskatīšana tiktu pabeigta saulaicīgi. Un tad pārējām tālāk pie šīs uzklausīšanas uh, turpinājumā. Nu, jums gan būs jāapsēžas, jo jūs esat referents. Es saprotu, es tad izmantošu iespēju kamēr notiek sarunas, lai iepazīstinātu ar nākamo punktu, kas izriet no uzraudzības aģentūra pārskatīšanas procesa, bet tas ir jāpabeidz pirms tam. Runa ir par Eiropas banku iestādes EBA mītnes vietnes atrašanos. Sorry, I need you, I need, I gave a bit more time to the hearing, but now we, we, we need to. Es tad eh, devu jums eh, mazliet vairāk laika eh, uzklausīšanai, bet tagad mums iet uz priekšu, jo vēlāk ir paredzēta balsošana. Paldies vēlreiz visiem runātājiem. Kā jūs zinat, viens no elementiem, kas mums ir jāatrisina, ir eba atrašanās vieta, mītnes vieta. Un eh, bija procedūra speciāla, kas beidzās ar loteriju. Bet šeit nav runa tikai par saturu. Es saprotu, ka referenta nostāja sakrīt ar padomus e, secinājumiem, bet ir atsevišķi process, kur iesaistīts institūcijas un parlaments e, ir lēms, ka koplēmums ir koplēmums, Tātad tā ir procedūra, kur divi likumdevēji koplēmumu procedūrā pieņem lēmumu. Tas nozīmē, ka viņi ir suverēni savās tiesībās. Un jeb kāds cits elements ir pakļauts tam. Līdz ar to ir labi, ka šajā ziņā parlaments ierosina tieši tādu pašu ideju kā padome. Bet tas ir noderīgi, ka tas tiek arī precizēts, ka tas tiek darīts suverēni. Bet eh, ne, ne kādā ierobežojošā veidā, kas izriet no procesa, kas nebūtu nav ideāls. Līdz ar to es personīgi uh, piekrītu kritikai, kas ir izteikta ziņojumā par procesu kā tādu. Pietiekam būšu runājis, došu vārdu referentiem. Burkhard, jūs esat pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs jau tikko pieminējāt, ka ar savu ziņojumu projektu mēs e, izsakam savu neapmierinātību par lēmumu pieņemšanu padomē un komisijā. Kā līdz likumdevēji mums ir vienlīdzīgas tiesības būt iesaistītiem eh, lemt par Eiropas banka iestādes mītnes vietu. Lēmuma pieņemšanas procedūra bija arī 2010. gadā. EIOPA, ESMA un EBA komisija un padome un parlaments lēma par visām trim iestādēm, kas starpiestāšu sarunās trialogā. Līdz ar to mēs prasam no padomes arī turpmāku informāciju par to, kā viņi ir nonākuši pie sava lēmuma un e, kā tikuši svērti atsevišķie kritēriji. No mūsu koplēmuma e, jāatzīmē arī 2012. gada kop kopējais paziņojums, bet tas nav tas pats, kas eh, koplēmuma procedūra, un tas nav vienkārši arī atmetams eh, malā, šī procedūra nav atmetama malā. Un, ja koplēmuma procedūrā mm, Eiropas parlaments nav iesaistīts, tad eh, procedūra ir nepilnīga. Līdz ar to mēs iesakam saulēcīgi pārskatīt kopējo lēmumu, lai reaģētu uz to, kas trūkst ir nepieciešams saulēcīgi iesaistīt Eiropas parlamentu kā līdzlikumdevēju un vienlaicīgi arī kopīgi noteikt kritērijus jaunas mītnes vietas atrašanai. Mēs arī vēlamies norādīt, ka Eiropas uzraudzības iestādes pamatoti ir izveidots kā trīs atsevišķas ir, iestādes jo ir nepieciešama specifiska kompetence un atsevišķa uzraudzības struktūra. To mēs redzam arī starptautiskajā līmenī, kur banku jomā ir nodalījums no vērtspapīru jomas un apdrošināšanas. Līdz ar to mēs arī redzam apstiprinājumu, ka EBA, ESMA un AJOPA pēdējos septiņos gados ir ļoti atšķirīgi attīstījušās. Nodalījums kompetencēs, pārvaldībā un finansējumā ir jāapstiprina arī no mūsu puses, neatkarīgi no tā, kurā geografiskajā vietā katra no iestādēm turpmāk strādās. Paldies! Paldies, Pervanša Beres! Um, Paldies! Līdzīgi kā Burkhards Balts, arī mēs uzskatām, ka tas ir sarežģīts risinājums. Uh, Atcerēsimies, kas notika iepriekšējās diskusijās par DFS. Es nezinu, vai jūs atminaties eh, padomē eh, īstenībā neievēroja pilnīgi visas eh, savas saistības kā līdzlikuma devējs. Un īstenībā viņiem šādas, bieži vien viņiem ir šādas sliktas ieražas. Un 27 vai 28 valstu vadītāji tad domā, ka viņi pieņem lēmumus un var teikt citiem līdzlikumdevējiem, kas tiem būtu jādara. Tas man īsti nav paprātam. Protams, ir arī jāpaturprātā vairāki problemātiski jautājumi. Pirmām kārtām līdz referenti neapstrīda pamatlēmumus Un e, mēs e, runājam par vienu aģentūru, kuras turpmāko likteni ietekmēs Brexits. Eba noteikti varētu arī apmesties turpmāk Parīzē, tad, kad e, būs patiešām noticis Brexits nākamā gada martā. Mēs gan vēlamies, tā, lai tas notiktu arī ar parlamenta svētību un piekrišanu. Un noteikti es ceru, uh, ka padome sadzirdēs mūsu vēstījumu, proti ir uh, jāatsāk sarunas par kopīgo paziņojumu. Padome savus uzdevumus um, neveica tā, kā to vajadzētu darīt. Vēl kāds jautājums, ko pieminēja referenti un ko vajadzētu uzsvērt, ir aģentūru īpašā daba, tāda specifikācija. komisijā, budžeta komitejā tiek diskutēts tagad tieši par grozījumiem, tādēļ vajadzētu arī ievērot zināmu uh, sinerģiju, uh, ir jāparūpējas, lai varētu tikt arī garantēti pakalpojumi, un ja ir, piemēram, vairākas Eiropas aģentūras vienā un tajā pašā pilsētā, tad ir jādomā par uh, sinerģiju, lai būtu arī tādas um, atbalstošās funkcijas īstenojumas. Es gribēju arī atgādināt jums par ziņojumu, ko vakar pieņēma AFCO komitejā. Tur ir arī daudz vērtīgu priekšlikumu, ko mēs varētu pārņemt. Protams, ka šis teksts noteikti vēl tiks izrediģēts šur un tur. Ko mēs ar to panāksim? Thank you. Paldies. Vēlos pievērst uzmanību tam, ka atbildot uz komentāriem par ap apelācijām eh, no citām pilsētām padomē teica, ka tas ir nepareizi adresēts padomēji, jo tā bija privāta vienošanās starp dalību valstīm ārpus padomes. Uh, Jā, tik tiešām juridiski, juridiski tāda ir situācija, tik tiešām. Dalība valstis vienojās balsot par kaut ko trialogo, bet juridiski svarīga juridiskā procedūra. Pārējais viss juridiski vienkārši nepastāv no juridiskā viedokļa, respektīvi. Līdz ar to referenti ļoti pareizi atgādina par to Keis Vinbērna. Paldies! tie nebūs mani viedokļi, bet Lunas kunga viedoklis, kurš lūdza atvainot savu prombūtni un nolasīt viņa viedokli. Viņš piekrīt komisijas priekšlik, šim priekšlikumam un arī līdz referentiem pirmam, otrajam punktam, ceturtajam punktam, kas būtu jāiekļauj EBA regulā kas attiec uz vairākiem apsvērumiem un trešo grozījumu par izvēlēto procedūru, Lunas kungs piekrīt, ka Eiropas Savienības aģentūras mītas vieta ir jāizvēlas caurskatāmā procedūrā un atzīst, ka šo procedūru, kas tika izmantota, varētu uzlabot, it īpaši runājot par loteriju kā gala rezultātu šai procedūrai. Paldies! Paldies! Neredzu Klinca kungu zālē. Viņš devies projām. Papadimulis kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos eh, pateikties Pervanšai Berešs un Burkhardam Balsam par atsūtīto gru, eh, pro, projektu un par to, ka Eiropas parlamentam ir jāpiedalās Un attiecībā uz lēmumiem par uh, mītnes vieti. Eiropas parlaments ir jāiesaista šajā procesā, un šāda lēmuma pieņemšanas metode ir nepieņemama. Tas nav saistīts ar to, ka rezultātā tika izvēlēta Parīze, bet mums ir jārēģē, uh, jāprasa, kāds ir bijis juridiskais pamatojums, uh, kāda ir caurskatāmība kāpēc eh, parlaments ir ignorēts kā koplēmuma procedūras, kā ko, eh, līdzlikumdevējs. Protams, ka parlamentam ir jāpiedalās finanšu sistēmas uzraudzības plānošanā, bet mums visiem jābūt vienotiem, aizsargājot parlamenta lomu kā līdzlikumdevējam. Un, uh, mums ir nepieciešams arī lemt, kā mēs reaģēsim uz šādiem jautājumiem, rosinot eh, nopietnas diskusijas ar padomi par to, kā mēs varam īstenot tās lietas, eh, par kurām esam uh, vienojušies 2012. gadā attiecībā uz Eiropas parlamenta lomu kā Eiropas pilsoņu pārstāvim un līdz likumdevējam. Un tad šādās sarunās mums ir efektīvi jānodrošina kritērijus, kas būs iesaistīti un jārēģē uz bažām, ko pauda cilvēki, kas strādā šajās iestādēs, viņu ģimenēm. Un mums ir arī revizijas palāca ieteikums jāīsteno attiecībā uz šīm iestādēm un konkrēti arī Eiropas banku iestādi. Tad, kad sāksies eh, grozījuma izskatīšanas process, tad cerams, ka referenti pieņems arī šādu domāšanas veidu. Uh, Molly, Vai jūs runāsiet, Molija, eh, Sven Gīgold vārdā? Nē, par eiro viņieti tikai. Neredzu nevienu citu ēnu referenti. Brians Heijs brīvā mikrofona procedūrā. Priekšsēdētāji, es pārstāvu um, valsti, kas zaudēja Eirovīzijas izlozē um, attiecībā uz to, kur ir jāizvieto aģentūra turpmāk. Es teiktu, ka absolūti necaurskatāmais veids, kādā norisinājās šis process, ir nepieņemams. Un svarīgākais ir tas, ka tagad ir jāpanāk skaidrība, pārliecība par EBA darbiniekiem un viņu pārcelšanos uz Parīzi. Tas ir svarīgi, bet mums ir jāizdara secinājumi. Pervanša pamatoti norādīja, ka, protams, ir apjom radīti ietaupījumi, tad, kad divas lielas aģentūras ir vienā pilsētā, tur daudz kas tiek ietaupīts, bet tas ir arī bīstams precedents, kā abas aģentūras ir vienā pilsētā. Tas sūta visus nepareizos signālus Eiropai, mazajām valstīm, perifērajām eh, valstīm, reģioniem un atsevišķiem tirgus eh, segmentiem. Tas nav labs princips. Es zinu, ka tas ir radies procesa rezultātā, bet varbūt ilgtermiņā, un e, tas nav ne, tā nav nekāda kritika Parīzei, bet principiāli mums ir jādomā par to, kāda signāla tiek sūtīta. Varbūt, ka nākotnē, tad, kad komisija izvērtē visus e, piedāvājumus, tiek publiski atklāts komisijas vērtējums un viņi ierodas pie mums parlamentā, uzklausot mūs kā līdzlikumdevēju jautājumus. Tas varētu izbeigt šīs aizkulišu spēlītes eh, un mazināt eh, pārliecības trūkumu. Es pilnīgi, pilnīgi atbalstu abu referentu sagatavoto ziņojumu, iestājoties par parlamenta lomu šajā procesā, par atbilstošu kritēriju izvēli, bet svarīgākais ir uh, sākt strādāt, lai būtu skaidrība un noteiktība arī um, pašiem EBA darbiniekiem pārceļoties uz Parīzi. Paldies, Markus Ferbers! Paldies! Pavisam īsts papildinājums pēc tam, kad pagājušā gadā man bija tas prieks uh, trim uzraudzības aģentūrām uh, veidot budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojums un par ietaupījumiem, ko radītu šo aģentūru apvienošanu. Toreiz viena frakcija man ļoti nopietni apšaubīja un kritizēja, un mēs tad arī neko tādu nelēmām, un man ir pārsteigums, ka tie, kas pagājušajā gadā to kritizēja, šogad saka pilnīgi pretējo, tā kā vai nu vienmēr viss ir pilnīgi pareizi vai absolūti nepareizi. Un mēs, protams, nevaram neizmantot iespēju izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Tas, kas tika kritizēts, bija ne jau fakts, ka parlamentam būtu kas sakām šajā jautājumā, bet tas ir jādara pareizajā veidā, nevis caur grozījumiem budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumā. Jo ir divi veidi, kā to darīt. Vai nu parlaments tiek iesaistīts jau no paša sākuma brīža, vai arī parlamentu nesaista padomes lemtais. Nevar būt tā, ka mēs neesam iesaistīti, netiekam iesaistīti, bet pēc tam esam juridiski, politiski vai morāli atbildīgi par pieņemto lēmumu. Es domāju, ka šis punkts ir jāprecizē un arī jāizsaka kritika par to. Nezinu, kā tu. Tāda Poncija Pilāta attieksme, ko uh, komisija ir uzrādījusi, lai um, šai procesā neatklājot ne kritērijus, ne lēmumu pieņemšanu un beigās nebūt ne par ko atbildīgam. Un pat eh, nepa, neparedzot eh, to, ka kāds varētu nebalsot, jo 27 dalībvalsts piedalās, tad jau nekad nebūs viena neizšķirts, bet viena valsts nepiedalījās un bija neizšķirts. Tas ir viens no sliktākajiem piemēriem attiecībā uz to, kā Eiropa risina nopietnas problēmas. Es domāju, ka tas ir ļoti pamatoti teikt par to, ka eh, šoreiz mēs neapšaubam saturu, bet institucionāli, politiski Eh, ir šī situācija jārisina. Nu, tagad vārds atpakaļ referentiem. Je, je remercie euh, Brian Hayes par sa remarque sur. Euh, Paldies, pateicos euh, Brianam Heizam, ka jūs arī vēlaties, lai būtu tāda nepārtrautība aģentūras darbā. Es ceru, ka padome mums galu galā atbildēs tā argumentēti, runājot arī par uh, kopīgā ziņojuma atkārtotu izskatīšanu. Mēs, eh, protams, eh, saprotam, ka ir viena valsts, kas izstāsīs no Eiropas Savienības, tādēļ aģentūra ir jāpārvietot, tai priekšā stāv jurģi. Uh, Mums, protams, ir jāievēro arī šis uh, aģentūru sinerģijas jautājums, uh, pieminot aģentūras, kas atrodas Parīzē. Tad, kad tika runāts arī par budžetu, debates bija ļoti tādas kaismīgas. Un tika runāts, uh, kurai valstī tad piešķirt uh, aģentūras uzņemšanas tiesības, tika noteikti uh, īres griesti desmit aģentūrām un kopīgajā ziņojumā Eiropas parlaments arī sagatavoja veselu sarakstu, ko ievēroja arī uh, lēmuma pieņēmēji, tika runāts tātad par to, cik augstas ir īres izmaksas konkrētajā pilsētā, bet īstenībā beigās tas nebija izšķirošais eh, kritērijs. Un galu galā Eiropas aģentūru nevar pārcelt uz kaut kādu ciematu vai miestu. Ir jāņem vērā arī transporti. Nu, nevar, protams, to pilnībā atraut no iespējām tur nokļūt. Uh, Ja runājām par sinerģiju starp aģentūrām, uzskatu, mans un Burkhārda piedāvātais grozījums ir ļoti skaidrs. Mēs nerunājam par funkcijas apludināšanu, nē, aģentūras saglabā savu neatkarīgumu, ir pilnvaru nodalījums, bet eh, jādomā arī par budžetārajām izmaksām. Man šķiet, ka priekšstādātā vietniekam tas eh, radīja raizes. Paldies! Paldies! Grozījumi iesniegšanas termiņš tiks izziņots rakstiskā veidā. Tagad nākamais darba kārtības punkts. Došu tagad uh, vadības grožus Kejai Svinbernai. Jo, jā, tad, kad mums pašiem ir jāizsakās, mums īsti nepatīk uh, vadīt sēdi arī vienlaidzīgi. Thank you. three minutes to the rapporteur and one minute to the shadows. No, we we'll only need two minutes. Two minutes. Okay. <laughs> if you give it the Thank you, everybody. Um, this is an... Paldies. Jā, negaidīts notikuma pavērsiens, bet tā kā Markus ir referents, mēs mēģināsim darbus sadalīt pēc iespējas labāk. Eh, mēs runājam par atzinumu par eh, smago mašīnu nodavām, ņemot vērā dažus eh, likumdošanas aspektus eh, nodokļu jomā. Pirmais izteiksies referenta kungs, pēc tam ānu referenti, katrs pa trim minūtēm, lūdzu. Danke, liebe Kei, danke, dass du mir die Bürde abnimmst. Mir... Paldies, dārgā Keja, paldies, ka man nevajag pašam sev arī dot vārdu. Jāsaka, komisijas priekšlikumā ir divas nodaļas. Pirmām kārtām jārunā par pakāpenisku šo nodokļu sloga samazināšanu un arī dalību valstu likumdošanas pielāgošanu. Es Eh, šo atzinumu dabūju rakstīt, jo neviens cits negribēja to darīt. Tas ir jāpasaka godīgi. Un es šeit atsaucos uz mūsu galveno kompetenci, proti nodokļu jautājumiem. Un eh, atbildīgā komiteja ir transporta komiteja. Ar saviem ēnu referentiem mēs vienojamies tādā veidā strādāt, un esmu priecīgs, ka visi bija ar manis vienis prātis. Komisija piecu gadu laikā ir piedāvājusi šos minimālos nodokļus samazināt par 20% gadā, tātad līdz ar to eh, pēc, eh, piecus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā mm, šī likme būs līdzvērtīga nulēji. Lai eh, man tas šķiet visai tāds naivs. Uh, projekts, ja drīkstu vēl maigi izsaku, izteikties, un tad dalību valstīm vajadzēs eh, ik pa pieciem gadiem, katru gadu mainīt nodokļu likmes, tātad piecas reizes. Tas nav neviena interesēs. Es piedāvāju atteikties no šiem pieciem. Uh, pielāgojumiem. Vienkārši 5 gadus pēc stāšanās spēkā no 100 eh, šīs nodevas samazināt, eh, tātad pilnībā atcelt varētu teikt, jo eh, likme būs līdzvērtīga nulēji. Tā ir mūsu kompetence un tas būs arī atvieglojums nodokļu iestādēm, tāpat kā arī attiecīgajiem uzņēmumiem būtu pat tiešām priecīgs, ja kolēģi atbalstīs manu piedāvājumu. Paldies! Paldies atzinuma autoram. Pērvanša Bēresa no SD grupas. Viņu var zālē nemanu. Um, Viņš šis jautājums ļoti interesē, saka Ferbera kungs. Uh, Labi, tagad es pati sev došu vārdu, kā Markus. Es varu teikt, ka neviens cits manā politiskajā grupā nevēlējās šo uzdevumu uzņemties, tādēļ man kā koordinatorei nācās to darīt. Tiek runāts par akcijas nodokļu samazināšanu pēc direktīvas stāšanās spēkā. Es domāju, ka to varētu izdarīt uzreiz, nevis pēc pieciem gadiem par 20% katru gadu. Es saprotu, ka šis priekšlikums sasaucas ar TRAN komitejā izstrādāto, lai varētu izveidot uh, īpašu nodokļu sistēmu un uh, ir arī jāatsakās no viņetēm uz konkrētu laika posmu. Apvienotā karalistē, piemēram, ir nodevs attiecībā uz uh, smagajām automašīnām, bet uh, tas ir tikai viens piemērs. Visās dalībvalstīs tas nav harmonizēts. Protams, uh, laika gaitā ir jāatsakās no šī nodokļa vispār. Mēs esam patiešām priecīgi, ka ekon referenti uh, piedāvā dalību valstīm samazināt šīs nodevas pakāpeniski. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu Alde ēnu referentam, kas ir Tremosas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi. E, tas uh, sasaucas ar plašāku stratēģiju Europe on the Move, Eiropa kustībā, ko pērn maijā sagatavoja komisija. Mēs atceramies e, Parīzes klimata vienošanos. Ja mēs vēlamies būt, ja mēs vēlamies, lai mūs uztver nopietni šajā jomā, mums kaut kas ir jādara. Darbiem ir jāseko vārdiem piedāvātajā direktīvā uh, šos nodokļus piedāvā uh, aizvietot ar mm, nodavām un arī uh, ceļa ar, ar nodevām, ko maksās ceļa un infrastruktūras izmantotāji. Protams, jāņem vērā arī nobrauktais ceļš. Es piedāvāju arī principus pie, maksā lietotājs, maksā piesārņotājs. Mēs uh, esam arī pieredzējuši, ka eiro viņetes izmantotāji. Um, maksā gan par izmantoto infrastruktūru, gan par radīto piesārņojumu. Mums, protams, ir jāgarantē nevainojama vienotā tirgus darbība, gan rezidentiem, gan nerezidentiem būtu jāmaksā šīs nodavas, jāizvairās no diskriminācijas, ņemot vērā šoferu tautību. Un šī iekasētā nauda būtu jāinvestē uh, ceļu uzturēšanā un remontdarbos, eh, nevis kaut kur citur. Es saprotu, ka referents vēlas vairāk elastības, atsakoties no minimālajām nodavām. Tādā veidā arī valstis varētu pielāgoties jaunām prasībām. Eh, arī tās valsts, kur ir minimālā alga, mums ir jāvienos par kopīgiem mērķiem un, protams, vajadzēs arī laiku pārējai. Neaizmirsīsim arī šī priekšlikuma galveno mērķi. Uh, proti radīt eh, zaļāku enerģiju, mazāk eh, sastrēgumu mūsu pilsētās un eh, citos reģionos, kā arī mazāk izmaksu. Paldies! Tagad Paloma Lopesa Bermeho kundze lūdzu. Nē, nerunāsiet! Paldies, priekšsēdētāji! Saka Papadumulis kungs Palomas Lopeses vārdā gribēju pateikties atzinuma autoriem par šo uzmetumu. Ceram, ka diskusijas ar ēnu referentiem būs ražīgas. Mēs vēlamies saglabāt gan sociālo taisnīgumu, gan arī ievērot vides standartus. Mēs piekrītam uh, autora galvenajiem priekšlikumiem, proti ir jāievēro princips uh, patērētājs maksā, jāsamazina emisijas, sastrēgumi, katrā ziņā neaizmirstot arī vietējo un reģionālo dimensiju. Mums arī nevajadzētu sodīt dalību valstis, ja tās visu nevarēs ieviest pietiekami ātri, ir jāatbalsta MVU un nodevas ir uh, nodevas nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt eh, vietējās kopienas un vietējos uzņēmumus. Direktīva varētu, protams, ļoti atšķirīgi ietekmēt atšķirīgus reģionus visā Eiropā. Ja mēs nepievērsīsim uzmanību arī eh, geogrāfiskajai situācijai, eh, tas varētu nelabvēlīgi atsaukties uz situāciju dalību valstīs Un uh, pārkāpeniskam uh, akcijas nodokļu atcelšanas procesam ir jānotiek ņemot vērā reģionālās uh, specifikācijas. Mēs uh, gan negribam, lai tas pārsniegtu desmit gadu periodu. Uh, Vajadzētu arī dažās valstīs rūpīgi pavērot, kā šie nodevu ieņēmumi, piemēram, 10 miljārdi eiro gadā, varētu tikt izmantoti. Uh, nodokļu iestādēm vajadzētu veikt kontroli, jo uh, situācija dalību valstīs uh, nav viendabīga. Uh, ieņēmumiem ir jātiek ieguldītiem tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Jāparūpējas, lai visi uzņēmumi būtu gatavi uh, pāriet uz šādu sistēmu. To mēs arī uh, teiksim, savos grozījumos, jo mēs vēlamies patiešām vairot izaugsmi un atbalstīt MVU. Uh, runājot par sociālajiem aspektiem, mēs iesniegsim vairākus grozījumus šajā garā un uh, cieši sadarbosimies ar referenti. Paldies! Uh, Skot Keito kundze, tagad paldies, Keja gribēja pateikties par šo atzinumu uzmetumu un, kā autors jau teica, so the tax area. And we shouldn't involve ourselves more broadly in the mobility. Mums ir jārunā par uh, mobilitātes pakotni, kas ir uh, Trana komitejas pārziņā. Mēs arī nesam gan pārāk apmierināti ar komisijas izvēlēto pieeju. Manuprāt, īgadējās nodevs automobīļiem nevajadzētu atcelt un uh, tam nevajadzētu. Um, pārklāties ar nodevām par um, nobraukto ceļa garumu. Nē, mums vajadzētu, protams, parūpēties par uh, efektīvāku transporta sistēmu Eiropā, ir jāsamazina sastrēgumi un nodevas, kas attiecas uz, uz, uz kilometrāžu, varētu būt efektīvākas atsevišķos gadījumos, bet uh, tas neņem pie, pietiekam vērā uh, visu automašīnu dzīves ciklu un kā tas atsauc uz sociālajiem, ekonomiskajiem un vides aspektiem. Tādēļ mēs vēlētos, lai harmonizācija notiktu ilgtspējīgāk, paturot prātā automašīnu dzīves cikla ietekmi uz uh, ekonomiku, kā arī ekoloģiju. Mm -hmm. Jārada pietiekami daudz stimulu, ņemot vērā arī um, uzņēmumu darba automašīnas, ko cilvēki joprojām ikdienā izmanto. Uh, ir jāatsakās no domas līdz 2024. gadam pilnībā atcelt šos nodokļus. Nē, mēs domājam, ka līdz šim brīdim vajadzētu vienkārši harmonizēt nodokļus visā Eiropā. Mēs iesniegsim attiecīgus grozījumus un ar nepacietību gaidām interesants diskusijas ar citiem ēnu referentiem. Ceru, ka nonāksim pie uh, ražīga rezultāta. Paldies, paldies, Molija, vai kāds vēlas izteikties brīvā mikrofona procedūrā? Nevienu neredzu. Ņemot vērā, ka šis direktīvas priekšlikums ir pilnībā sasaucas ar, uh, tieši ar mūsu komitejas kompetencēm. Mēs uh, turpināsim sarunas līdz 17. martam, līdz 2016. ir jāiesniedz visi grozījumi. Balsojums notiks 24. aprīlī. Tagad atkal došu. Nē, mums nav jāmainās. L tagad došu atkal vārdu uh, atzinuma autoram. Paldies! Paldies arī ēnu referentiem. Gribu pateikties jums par sadarbību. Ar nepacietību gaidīšu grozījumus. Es ceru, ka mēs varēsim strādāt ražīgi. Ja mēs runājam par šo uh, finansējumu attiecībā uz kilometrāžu, tas man šķiet uh, loģiskāk, bet par to mēs varētu runāt arī ēnu referentu nākamajā sēdē. Paldies! Thank you to the rapporteur. That concludes the section here on this report. Paldies, uh, Ferbera kungs. Tagad ķersimies pie balsošanas. Kolēģis! Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemt, ieņemiet vietas. Ievietojiet balsošanas kārtīti iekārtā un veicam pārbaudas balstojumu, sākam balsot. No, I need, I need this. Ah, jā, One EPP too many. Viens EPP deputāts par daudz. Nu jau divi. Sorry, colleagues, two EPP too many, one EPP too many. Nu, eh, I still have one EPP too many. Joprojām viens EPP par daudz. One. Uh. So, there are substitutes, substitutes. Tātad aizstājējiem nevajadzētu tagad balsot. Es, protams, atbalst, varu atbalstīt jūsu iesaistīšanos šajā te jautājumā. Priekšsēdētāji, man nav manas balsošanas kārtas. Es to aizmirsu iepriekšējā balsošanas zālē. Tā tad man ir jāieskaita jūsu balss labi. Tā ieskaitīšu, bet tu tik un tā viens EPP deputāts ir par daudz. Take control. Okay. Uh, so we start voting. Mēs sākam balsošanu ar ziņojumu par ECN plus. 115. grozījums par pret atturas. Tātad S un D pret par. Nu, dariet saulēcīgi, cēd es nesaprotu, pārbaudām, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam. Pieņemts. 18. grozījums par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet laikam jūs gribat pārbaudīt. Pārbaudam, sākam balsot. Baudīs klau. Beidzam. Noraidīts. Mērner uzticies priekšsēdētājiem Imko 10 par pret atturas noraidīts. 116. par pret. Pārbaudam 116. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam. Noraidīts. 19. grozījums par pret atturas pieņems Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. 123. grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss ar mutisko grozījumu no goja puses. Lūdzu, celiet rokas. Mutiskais grozījums ir noraidīts. Tad balsojam par kompromisu bez mutiskā grozījuma pār pret atturas pieņemts. 140, 142 par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas Pieņemts sestais kompromiss par pretatturas. Pieņemts septītais par pretatturas. Pieņemts astotais par pretatturas. Pieņemts devītais par pretatturas. Pieņemts desmitais kompromiss par pretatturas. Pieņemts vienpadsmitais kompromiss par pretatturas. Pieņemts 200. grozījums par pret atturas norādīts, 119. par pret atturas. Šķiet, ka norādīts, bet pārbaudam, sākam balsot. Aldi, where is ah, okay. Neredzu Aldi. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts 12. grozījums par pret atturas. Pieņemts 13. grozījums par pret atturas. Pieņemts 226. grozījums par pret atturas. Noraidīts 14. grozījums par kompromiss par pret atturas. Pieņemts 15. par pret atturas. Pieņemts 42. grozījums par pret atturas. Pieņemts 16. kompromiss par pret atturas pret atturas pieņemts, 43. grozījums par pret atturas pieņemts, 17. kompromiss par pret atturas pieņemts, 47. grozījums par pret atturas pieņemts, kompromiss numur 18 par pret atturas pieņemts, 244. grozījums par pret atturas norādīts, 245. par pret atturas noraidīts 219. grozījums e, par pret atturas pieņemts, 250. par pret atturas. Šis ir jāpārbauda, neredzu, kā paceltas visas rokas. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 252. grozījums ar mūtisko grozījumu no referenta puses par pret pārbaudam, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Tātad balsojam par šo grozījumu bez mutiskā grozījuma par pret. Noraidīts pārbaudam 252. Beidzam balsot. Noraidīts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 pieņemts, 53. 25. kompromis par pret atturas pieņemts, 58. grozījums par pret atturas pieņemts, 59. par pret atturas norādīts, 26. kompromis par pret atturas pieņemts, 27. kompromiss pārpret atturas pieņemts, 64. grozījums pārpret atturas pieņemts, 4. pārpret atturas pieņemts, 28. kompromiss pārpret atturas pieņemts, 29. kompromiss pārpret atturas pieņemts, 67. grozījums, 68. grozījums pārpret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas norādīts. 69. par pretaturas pieņemts. 6. imko par pretaturas pieņemts. 71. grozījums par pretaturas noraidīts. 3. kompromiss par pretaturas pieņemts. 74. grozījums par pretaturas pieņemts. 3. kompromiss par pretaturas atturas pieņems, 32. Grozi, eh, kompromiss pārpret atturas pieņems, 84. Eh, grozījums un imko 9 pārpret atturas pieņemts, 5. grozījums pārpret atturas pieņemts, 85. pārpret. Šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim, sākam balsot. Viens EPP deputāts par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. 3. trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 27. apsvērums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts, 34. kompromiss par pret atturas pieņemts, 35. kompromiss par pret atturas pieņemts, Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. 93. grozījums par pret atturas šķiet, ka noraidīts. Uh, kompr kompromis 36. 36. kompromis par pret atturas pieņemts. Uh, 37. kompromiss par pretāturas pieņemts, 38. kompromiss par pretāturas pieņemts, 108. grozījums par pretāturas pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienu balsu pārsvaru, 14. grozījums pār eh, pret, atturs pieņemts, 39. kompromiss pār pret, atturs pieņemts, 111. grozījums pār pret, atturs. Neredzu EKR, tā kā jāpārbauda, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts, 112. par pret atturas pieņemts, 40. kompromiss par pret atturas pieņemts, 114. par pret atturas noraidīts. Tagad balsojam par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem personāla balsojumu, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam. 48 pār, 5 pret 1 atturējies. Tagad balsojam par normatīvo rezolūciju. Nē, par to vairs nav jābalso, bet jābalso par sārunu uzsākšanu, balstoties uz apstiprināto ziņojumu un arī par sarunu vedēju uh, grupas sastāvu. Un sākam balsot, arī personāla balsojumu. Sākam balsot. <laughs> yeah, I said it in the wrong order. Mr. Schwab and others. <laughs> Mr. Schwab and some. the vote is closed. Beidzam balsot. Un Kalborn kungs jāpieskaita. Tātad 46 pār 4 pret 3 atturējušies apsveicam referentu un visu sarunu vedēju komandu. Tagad eh, pāriem pie nākamā ziņojuma Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka iecelšana amatā. Sākam ar mutisko grozījumu, vai vēlties to prezentēt. Pervānša Beres, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, koordinatori. Vakar uh, strādā ļoti ilgi. Tā bija svarīga sēde. Pēc uzklausīšanas mūsu grupa piedāvāja papildināt šo rezolūciju. Tika arī sagatavots uh, mutisks grozījums, lai mainītu to, kā uh, padome rīkojas pret parlamentu, jo tas neievēro līgumus atrunāto. Mums bija tāda neformāla uzklausīšana un mēs varējām iepazīties ar abiem kandidātiem, ar viņu prasmēm, bet neko nedzirdējām no tā, kas ir noticis padomē. Nu, mēs te runājam par ļoti svarīgiem uh, amatiem, par ECB, un uh, uzskatām, ka procedūra ir jāgroza. Tādēļ vajadzētu uzsākt sarunas ar padomu par to. Tādēļ mana grupa Es gribēju pateikties visām politiskajām grupām par šo iniciatīvu, par to, ka jūs uh, atbalsta. Es ceru, lai jūs atbalstīsiet šo mutisko grozījumu, ja Eiropas parlaments pauž bažas par dzimumu uh, līdzsvaru, ņemot vērā atlasīšanas procedūru, iecelšanas laiku un politisko neatkarīgumu. Mēs pieprasām, lai padome iesaistās dialogā ar parlamentu, lai varētu uzlabot šo procesu tad, kad notiks eh, nākamo kandidātu izvirzīšana izvirzīšana. Pal, mm, diemžēl man nebija pietiekami daudz laika apspriesties ar savu grupu par šo um, grozījumu, jo tas, protams, varētu arī ļaut kolēģiem mainīt savu viedokli. Tādēļ es lūgtu uz pāris minūtēm pārtraukšu sēdi, lai mēs varētu labi apspriesties. Paldies! Three minutes. Thank you. Mēs varam trīs minūtes dot pārtraukumu. Paldies! Oh. I understand the coordinators. Tā es tad saprotu, ka sociāldemokrāta grupas koordinātore vēlas izteikt, vienoš, eh, izteikt paziņojumu. Vispirms par Buntsku grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Per vanša pavisam īsi. No, mais, euh, simple, simplement, je, je remercie l'ensemble. Paldies visas grupas vārdā gribēju pateikties par atbalstu šim mutiskajam grozījumam. Bet, ja mēs runājam par šo mutisko grozījumu, tas nu dien ir ļoti būtisks, attiecieties lūdzu pret to nopietni. Mana grupa nebalsoja Ja mēs tā tad no eh, padomas nedzirdēsim skaidrs eh, nostājas, ja viņi neiesaistīsies eh, sadarbībā, tad mums būs pat varbūt jā, jābalso pret šo kandidatūru vai arī atturēsimies. Es lūgtu, lai arī Tuska kungs ievērotu procedūru, lai būtu patiešām kaut kāda rezultāti pirms balsojuma plenārsēdē, jo to tad arī varētu aizkavēt, ja tas viss netiks ievērots. Paldies! Now we... Paldies! Tagad balsojam par Luis de Gindos kunga iecelšanu Eiropas centrālās banka priekšsarētāja vietnieka amatā. Aizklāts balsojums. Sākam balsot! E Divi EPP deputāti par daudz. Tas mani neizbrīna. Beidzam balsot! 27 par, 14 pret, 13 atturas. Ziņojums ir pieņemts. Kā jūs redzat, pāri ir balsojuši tikpat daudz, cik pret un atturējušies kopā. Plenārsesijā martā balsosim. Apsveicam! Un balstoties uz šī teksta mandātu, sāksim sarunas ar padomi un Eirogrupu. Par to, kā uzlabot procesu saskaņā ar mutisko grozījumu, par kur tikko nobalsojām. Paldies! Tālāk nākamais balsojums. Kejas Svinbērnas ziņojums par budžeta izpildes apstiprināšanu attiecībās 2016. gadu. Ejopa. Nē, vispirms par EBA. Nepareizā secībā. Man slēgts vispirms par EBA. Sākotnējais teksts, pirmais punkts pārpreta atturas pieņemts. 34. grozījums ar mutisko grozījumu. Pārpret atturas pieņemts. Kompromiss A ar mutisko grozījumu no sociāldemokrāta grupas pārpret atturas pieņemts. Kompromiss B pārpret atturas pieņemts. 17. grozījums pārpret atturas. Pārbaudam elektronu, sākam balsot. Beidzam balsot. Viens EPP par daudz. Nē, mums ir jāatkārto balsošana tomēr. Vēlreiz balsojam par 17. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts kompromiss C par pret atturas pieņemts, kompromiss D par pret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 Balsojam par tekstu kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. um, is... Beidzam balsot. 48 pār, 1 pret, 4 atturas. Apsveicam. Nākamais par Ejopa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 49 par, 1 pret, 4 atturas. Tālāk esma. Kompromiss A par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss B ar mutisku grozījumu par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss C par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss D par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss E par, pret, atturas pieņemts Balsojam par tekstu kopumā. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 49 par, 1 pret, 3 atturas. Apsveicam referenti. Ar tos arī slēdzam sanāksmi. Paldies!